Sākt runāt par astoto punktu, esmu iesniedzis grozījumus e, par teksta svītrošanu vairākos eh, gadījumos. Ļaujiet man jūs ātri par to e, pastāstīt, nu, jo, piemēram, lūk, piemēram, ne, negodīgs prakses izmantošana, te tiek runāts, lūk, ka tas būtu, e, jā, tas būtu jāizmeklē un tā tālāk, bet es vienkārši nedomāju, ka šāda veida atsauce būtu vajadzīga tieši šajā vietā. Uh, Eh, jo tas tad tādā gadījumā būtu tālāk sasaistīts ar to, kurā valstī kas kā notiek, un domāju, ka tas eh, vienkārši nav, nav, nav tik būtiski šajā konkrētajā vietā. Tālāk, kas attiec uz 13. punktu, tas savukārt ir tāds saturisks grozījums, un te tiek runāts par to, ka e, patērētāji tiktu ie, ie, iekļauti m, mm, ar atbilstošu pārstāvību uzņēmumu valdēs, e, Es īsti šajā gadījumā neatbalstu šāda veida pier, ierosinājumu, ka, lūk, patērētāji tik sasaistīti ar uzņēmumiem šādā veidā. Tas, manuprāt, būtu tāds neatbilstīgs attīstības virziens, un Vācijā gan ir kaut kas, te jāmeklē kāda labāka formula, bet par to, protams, diskusijas var notikt. Par citiem elementiem grozīmos runājot, esmu ierosinājis svītrot tekstu arī 15. punktā, kur tiek runāts par E, alternatīviem strīdus risināšanas mehānismiem. Nu, ne tāpēc, ka es nepiekrīstu šai idejai kopumā, bet gan tāpēc, ka, manuprāt, šis e, grozījuma noformulējums nav īsti atbilstīgs tam, kas tika komitejā jau nobalsots, un par to mums varētu būt diskusijas līdz ar to vēlāk. Es redzēju, ka ir iesniegt arī astoņi grozījumi no, no kolēģu puses tieši par šo konkrēto formulējumu, un esmu pārliecināts, ka arī referents to sapratīs, un tāpēc varēsim nonākt pie tāda kompromisa, par ko visi varēsim tad nobalsot un par ko visi varēsim būt vienas prāts. Nu vēl ļaujiet man atsaukties uz pāris punktiem, kas, manuprāt, šeit ļoti svarīgi šajā kontekstā kur nav gan runa par svītrojumiem, bet par tādiem papildinājumiem, ko mēs ierosinām. Nu, tā, piemēram, kopā ar atsevišķiem tautas partijas kolēģiem esam ierosinājuši grozījumu attiecībā uz informāciju, kas sniedzam patērētājiem. It īpaši te runāju, lūk, par ceturto punktu un to faktu, ka nepieciešams e, patērētājiem piedāvāto informāciju nodrošināt mērķiecīgā veidā, salīdzināmā veidā, tā jābūt skaidrai, ticenamai. Uh, ticamai, lai nav tā, ka tas ir vēl viena, vēl viena kaut kāda informācija kopējā jūklī papildus jau parasti piegā, piedāvātajai informācijai. Jo tad tādā gadījumā patērētājs vairs nespēj saprast, kas no tā viss ir svarīgs, kas ne, un būs pavisam apmulsis. Ir, tāpēc ir vajadzīga kaut kāda veida lūk, salīdzināmas tabulas, informācija un tā tālāk. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Šajā komitejā vairāk kārt esmu uzsvērs, un to esmu atspoguļos arī savos grozījumos, ka informācija par patērētāju tiesībām nedrīkst eh, arī turklāt tikt eh, vērsta tikai un vienīgi patērētāju virzienā. Par to tā jāsniedz arī uzņēmumiem, jo uzņēmēji nezin, uzņēmumi nezin, kāda ir patērēta, kāds patērētāju tiesības, tad viņi nevar arī tās nodrošināt. Viņi varbūt domā, ka piedāvā produktus un pakalpojumus atbilstīgā kārtā, bet vienlaicīgi nespēja nodrošināt eh, patērētāju aizsardzību, pat ja viņi to gribētu. Un es tāpēc gribētu, lai šī informācija informācija tiek piedāvāta arī uzņēmumiem. 206. E, grozījumā, ko esmu iegriezis, cenšos iet pat vēl mazliet tālāk e, nekā tas paredzēts referenta tekstā 16. punktā, piedāvājot jaunu patērā, patērēšanas veidu m, preču dzīves cikla galu galā. Esam nonākuši pie sliekšņa, kur nākotnes patēriņš ir jāsamazina, tas ir jāveido citādākā veidā, jo šobrīd pasaule ir ļoti konsumeriska. Uh, uz ļoti uz patēriņu vērsta, un mums, es domāju, vajadzētu apspras, ap, saprast to, ka ir jāpaildzina patēriņu preču dzīves cikls, nedrīkst nodrošina, ne, jānovērš visa veida izšķērdēšana, jāveicina pārstrāde, reciklēšana un tā tālāk. Es domāju, ka tā, tie ir pasākumi, kas mums jāpaturprātā. Un turklāt, noslēgumā vēl gribētu teikt, lūko, visi šie jautājumi pilnīgi noteikti ir tādi, kas, kam jāiekļaujas kopējā daudzgada finanšu plānā, laikam no 14. līdz 20. gadam. Un mēs zinām, cik ļoti grūts sarunas ir šobrīd par šo plānu, zinām, kāda šobrīd ir iestāžu attiecības attiecībā uz šo punktu. Un 17. ziņojuma punktā ļoti pareizi arī teikts, ka visa šāda veida pasākumiem ir vajadzīgs atbilstīgs finansējums. Un te domāju, ka vajadzētu arī pievienot vārdus pietiekami ambiciozs finansējums nedrīkstam radīt papildus izmaksas, eh, izdevumus un papildus posteņus budžetā, ja šāds finansējums netiek eh, paredzēts. Un redz arī, ka kolēģi ir iesnieguši vairākus grozījumus šeit, īpaši kolēģi no tautas partijas, un kas vēl šo punktu svītrot vispār. Nu, es nedomāju, ka varbūt vajag vispār šo punktu svītrot. Tā varbūt tāda, tā būtu tāda nepareiza zīme, ko mēs dotu, bet varbūt vajadzētu atrast cita veida formulējumu. Un tādā veidā arī komisija dot kaut kādu veidu atbalstu, kad tā cīnīsies par līdzakļiem. Domāju, ka šāda veida ideja jānāk cauri visos ziņojumos, ko mēs pieņemam. Paldies priekšādātājiem! Thank you very much, Mr. Rochefort. <clears throat> A few words. Paldies, Rochefort kungs. Gribētu teikt pāris vārdus arī pats, jo esmu arī pats ēnu referents šajam, šim priekšlikumam. Es ļoti cieši sadarbojos ar Kalnietes kundzi, un mēs ļoti labi sapratāmies par vairākiem punktiem, tāpēc esam iesniegušies grozījums kopā. Un es domāju, ka ir nepieciešama konkrēta atbildes komisijas priekšlikumu Ir svarīgi, lai šī komiteja pievērstu galveno uzmanību tam, ko mēs vēlamies uh, darīt, izvirzot prioritātes un iekļaujot, papildinot komisijas priekšlikumu ar jaunām idejām, kuras, mūsuprāt, ir svarīgas uh, patērētājiem. Būtu uzmanīgi jārīkojas ar tām jomām, kas nav iekļautas komisijas savstarpē, sākotnējā priekšlikumā. Bet tas fakts, ka ir iesniegts ļoti daudz grozījumu, pierāda, ka mēs ļoti nopietni uztveram patērētā aizsardzības politiku. Es tikai gribēju izcelt dažus pavisam konkrētus punktus. Uh, Eh, kas uztrauca mani pašu un gribēju pievērst tiem komitejas uzmanību. Es ceru, ka tā, eh, šīs eh, idejas gūs jūs atbalsta. Es domāju, ka mums būtu jābūt piesardzīgākiem runājot par konkurences politiku patērētājiem. Mēs ir vairāk jādomā par tiem tiem negatīvo ietekmi, ko konkurences trūkums rāda patērētājiem. Savulaik komisijā bija tāda patērētāju nodaļa, bet es nezinu, vai tāda vēl ir. Es to pieminu tāpēc, ka es zinu, ka mūsu kolēģi no ekonomikas un monetāro lietu komitejas ir nodarbināti ar uh, monetāriem un finanšu jautājumiem, ar eiro stabilizēšanu, un viņiem nav bijis daudz laika domāt par konkurences politiku. Es jautāju priekšsādātāja, vai viņa man uh, piekrīt, bet uh, gribēju atgādināt, ka tam ir jāpievērš pienācīga uzmanība. Notiek arī zināmas uh, tiesas, ties, zinām tiesas procesi par uh, konkurenci internetā, un es domāju, ka to atrisinājums būs ārkārtīgi svarīgs. Tiesu prakse ir jāievēro eh, vairākās jomās, piemēram, nodrošinot uh, to, ka tiek uh, popularizētas cenu salīdzināšanas vietnes, ka tās ir patiesi neatkarīgas un ka tās piedāvā uh, saprātīgu izvēli patērētājiem. Runājot par uh, reklāmas uh, birojiem, kas darbojas internetā, arī tiem būtu jādarbojas uh, neatkarīgi un jābūt vērstiem uz patērētāju. Es domāju, ka šīs problēmas kļūst aizvien aktuālākas, tāpat kā datu aizsardzība. Piemēram, uh, tas, ka patērētāja dati tiek izmantot mārketinga mērķiem. Man šodien bija ārkārtīgi interesanta diskusija ar uh, Britu patērētāju aizsardzības uh, aktīvistu, kurš nodarbojas ar interneta jautājumiem, un viņš sacīja, ka atsevišķos gadījumos ir atklātas situācijas, ka patērētāji tiek uh, uzrunāti balstoties uz uh, viņu profīlā iekļauto informāciju un viņi saņem atšķirīgus reklāmas piedāvājumus balstoties uz to, kādas uh, vietnes ir apmeklējuši iepriekš. Nezinu, vai tas, uh, kā, kā tas, bet ir, būtībā tas ir arī patērētāja tiesība aizsardzības jautājums. Uh, Mēs strādājam arī pie kopējā digitālā tirgus, un komisārs Banjē teica, ka vēlas šo jautājumu sasaistīt ar digitālo tirgu. Sanko un Justice ģenerāla direktorāti arī ir aicināti sniegt savu ieguldījumu šajā jautājumā, un kaut arī darbs vēl ir progresa stadijā, Es uh, zinu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski un mums ir jābūt gataviem nākotnes attīstībai. Vēl viens punkts, kas saistās ar informācijas jautājumiem. Manuprāt, mēs nepietiekami izmantojam eh, ļoti labo informāciju, ko Sanko apkopo par patērētāju tirgiem un par nosacījumiem, kas eh, tiek piedāvāti patērētājiem. Mēs eh, tiešām to pienācīgi neizmantojam, un tāpēc es izteicu vienu praktisku priekšlikumu. Kopīgais izpētes eh, centrs ir uzsācis modelēšanas darbu par iekšējā tirgus darbību, un uh, viņiem ir ieplānota sanāksme nākamnedēļ Briselē. Diemžēl es uz to nevarēšu ierasties. Ne, faktiski tā bija šodien, bet es tur nevarēju būt klāt, jo mums bija balsošana. Jebkurā gadījumā viņš šodien runāja par modelēšanu, lai labāk uh, izprastu patērētāju uzvedību, un es domāju, ka tur ir iespējams paveikt daudz ko, un es ceru, ka tas tiks iekļauts arī šajā patērētā, patērētāja politikas iniciatīvā. Tās bija tās lietas, kam es gribēju pievērst eh, jūsu uzmanību it īpaši, bet uh, es esmu papētījis arī citu kolēģu sagatavotos grozījumus. Domāju, ka mums ir jānodrošina sakārtota informācijas plūsma uh, par uh, jautājumiem, kas skar patērētāju drošību, un uh, mūsu politika ir jābalsta uz zinātnes atziņām. Tas, uh, protams, saistās arī ar problēmām tirgus uzraudzībā, kā tās risināt, kā arī jautājums par izmaksu samazināšanu dažādos dienestos. Es domāju, ka nevienam nav šaubu, cik ļoti svarīgi ir šie jautājumi. Tāds bija mans komentārs, un šķiet, ka Tas tad arī būtu viss. Ruisas kundzes nav klāt. Varbūt vēl kāds gribēja izteikties par šo ziņojumu. Tādā gadījumā es lūkšu, ja gars es, kungs, nevēlas neko teikt, tad es aicināšu izteikties komisiju. Barnau kundze, lūdzu, vispirms. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par jūsu apsveikuma vārdiem sapulces ievadvārdos, un jāteic, ka es esmu ļoti priecīgi būt šeit. Es jūs uh, pazīstu no iepriekšējiem darbiem un apsolu ar jums uh, cieši sadarboties. Es uzskatu, ka ir ļoti apsveicam, ka mans pirmais darbs kopā ar jums ir horizontāla globāla iniciatīva, jauna patērētāja aizsardzības uh, politikas programma. Un jāteic, ka šis ziņojums ir vērts, vērts uz to pašu, ko vēlamies panākt mēs. Uh, Liels paldies uh, ēnu referentiem. Mēs ņemam vērā visus komentārus un gribēju pakomentēt uh, tos komentārus, uh, tos grozījumus, kurus mēs esam jau redzējuši. Man Fredī kungs jau iepriekš pieminēja, ka tā ir kopīga iniciatīva diviem ģenerāla direktorātiem, bet programma ir viena. Uh, neatkarīgi no tā, kurš komisijas dienas pie tā strādā. Es gribēju izcelt tā, dažus punktus. Vispirms, pārsūdzības iespējas. Tas ir tā ir regulāra problēma patērētāja tiesībā aizsardzībā, un pagājušā gada septembrī mēs panācām vienošanos par, starp parlamentu un padomu par alternatīvo strīdu rezolu, izšķiršanu. Uh, un tāpēc es ļoti augsti vērtēju grozījumus tekstā, kas uh, ir vērsti uz tiem, lai skaidri nošķirtu alternatīvo strīdu mi, risināšanas mehānismu no kolektīvajām prasībām. Jūs zināt, ka mēs joprojām meklējam politikas iespējas attiecībā uz kolektīvajām prasībām bet uh, priecē tas, ka vismaz ir panākt vienošanās par ADR un ODR. Eiropas eh, komisija jau ir uzliņēmusies zināmas saistības attiecībā uz patērētājiem vienotā tirgus aktā divi, un mēs gribējām atgādināt, ka ir jau eh, pieņemta norma, ka ir jā, jāpieņem tiesību akti par eh, banku kontu mainīšanu, un ir ārkārtīgi svarīgi, ka ziņojumā šis punkts ir atspoguļots, kā arī ņemts vērā punkts, ka mēs jau esam veikuši situācijas novērtējumu dalību valstīs ieskaitot arī e, to, ka komisijas sākotnējās uh, rekomendācijas nav pienācīgi īstenotas. Pašlaik mēs turpinām šo darbu, un es uh, domāju, ka ziņojums tikai iegūtu, ja tas tiktu šajā ziņojumā atspoguļots. Jūs zināt, ka patērētā aizsardzības programma ir dinamisks dokuments. Komisija pagājušajā nedēļā, 13. februārī, pieņēma paziņojumu par produktu drošību, un uh, tas parādās arī grozījumos un ziņojumos. Šeit uh, tiek runāts par izcelsmes kontroli trešo valstu izstrādāt, izstrādājumiem. Mums uh, nav juridiskā pamata, lai mēs paši varētu veikt šādas pārbaudes, bet mēs varam nodrošināt, ka pārbaudes veids uh, struktūras uh, attiecīgajās valstīs ir ārkārtīgi svarīgi turpināt atbalstīt uh, patērētātiesību aizsardzības uh, gan finansiāli, gan vairojot to kapacitātes. Ir ļoti labi, ka jūs atzīstat patērētā tiesību aizsardzību reģistra pievienoto vērtību. Tas uh, ir milzīgs darbs, bet uh, es nezinu, ko šāds uh, piedāvājums uh, varētu dot. Mēs redzam, ka vairāki grozījumi iet tajā pašā virzienā kā mēs, proti pēc iespējas plašāka definīcija neaizsargātam patērētājiem, eh, plašāka definīcija eh, patērētājiem, bet varbūt vajadzētu runāt par neaizsargātām situācijām. Tādas ir īpaši aktuāls ekonomiskās eh, krīzes laikā. Mēs ar to visu strādājam un turpināsim strādāt, runājot par produktu kvalitāti, kas ir pieminēta grozījumos. Gribēju atgādināt, ka mūsu tiesību aktu mērķis ir nodrošināt drošumu. Tas ir pirmais eh, pārtikas un, pārtika un pārtikas produktiem. Un ja mēs runājam par eh, pārtikas produktiem, tad eh, te jau pastāv attiecīgi uh, lauksaimniecības tiesību akti, bet, eh, ja mēs runājam par dažādu produktu veidu atšķirīgajām sastāvdaļām, tad eh, tas, protams, saistās ar eh, katras konkrētās valsts kultūru, tradīcijām un izvēli. Visbeidzot, par enerģijas jautājumiem. Arī tas ir pieminēts dažos grozījumos. Mēs gribējām pieminēt, ka Sakojot uh, pilsoņu enerģijas uh, fórumu ieteikumiem, mēs iz, esam izveidojuši darba grupu, kas uh, sniegs rekomendācijas un apkopos uh, paraugu prakses par uh, energoefektivitātes uzlabošanu un ekonomiju, un tāpēc atkal jāuzsver, ka darbs šeit turpinās. Mēs pilnībā piekrītam, ka šis darbs ir jādara kopā ar dalību valstīm. Uh, un pašlaik mēs veicam novērtējumu, lai veiktu situācijas kārtēšanu, un varētu, lai vēlāk varētu ar dalību valstīm izvēlēties vispieņemamākos uh, rīcības uh, veidus. Mēs apzināmies, cik svarīgi šie jautājumi šobrīd ir, un ņemot vērā to, ka nākamēnes notiks Eiropas patērētāju samits, mēs uh, turpināsim darbu pie šiem jautājumiem, ņemot vērā uh, tās atziņas, kas būs gūtas uh, iesaistīto pušu uzklausīšanā. Es ceru, ka šie komentāri jums šķita noderīgi. Mēs uh, sekosim nākamajiem soļiem šajā procesā un, uh, protams, ceram uz veiksmīgu šī procesa noslēgumu un esam gatavi jums sniegt arī papildus skaidrojums, ja tādi būs nepieciešami make some comments. Man Fredī kundze, vai jūs arī vēlētos kaut ko teikt, lūdzu? Briefly, Mr. Chairman. Es teikšu pavisam īsi priekšstādāju, kungs. Pirmkārt, vēlējos uzsvērt to, cik ļoti, protams, jūsu uzskatām par to, cik ir ļoti svarīgi uh, būt digitālās revolūcijas priekšgalā. Ir ļoti svarīgi tas, ka uh, Tātad es varu teikt, ka šai direktīvai ir milzīgs potenciāls mums palīdzēt, lai mēs varētu risināt eh, ļaunprātīgu izmantojumu eh, internetā. Un mums ir arī eh, tiešām jāpātrina tās īstenošanu. Šī komisija pavisam drīz saņems ziņojumu par uh, Eh, šīs direktīvas īstenojumu, un mēs eh, ceram, ka tos, to saņemsim eh, marta vidū, tieši pirms patērētāju emancipācijas samita. Vēlējos arī uzsvērt to, ka tik tiešām atbalsta to, ko ir veicis referents un viss parlamentā locekļi attiecībā uz to, ka tiek atbalstīta šī patērētāju darba kārtība visos sektoros Tātad ir ļoti lieli ierobežojumi. Ir tiešām nepieciešams koncentrēt eh, mūsu pūliņus uz eh, īsām prioritātēm. Un patērētāju eh, darba kārtība izvēlas piecus galvenos ekonomikas sektorus, kuri, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi attiecībā uz patērētājiem, jo viņi tur tiek apdraudēti. Uh, Un mūsu grozījumi atbalsta mūsu viedokli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka mēs, eh, mums Briselē šeit ir ierobežoti resursi. Tomēr ir svarīgi, lai parlaments mums varētu palīdzēt, koncentrējoties um, uz nepieciešajiem pūliņiem. Un visbeidzot vēlos arī teikt, ka ir eh, dažādas mācības, ko varam eh, gūt, varam mācīties no tādām lietām, kā, ko to, ko mēs saucām par Apple gadījumu, iespējams, eh, par to esat lasījuši avīzēs un tā tālāk. Pirms kāda laiciņa eh, Redingas eh, kundze aizrakstīja visiem Eiropas Savienības ministriem pievēršot uzmanību tam, ka mums ir nepieciešams atrast jaunu veidu, kā risināt šo fenomenu, kad ir ļaunprātīgs izmantojums no, no tirgotāju puses, kuri kuru rīcība attiecās uz ļoti daudziem um, patērētājiem daudzos vietējos tirgos. Mēs uh, ejam jaunā ērā. Un tik tiešām, Hārbor kungs, jums ir taisnība tādā ziņā, ka mums ir jāgūst iedvesma no uh, konkurences politikas. Un es domāju, ka iespējams ir laiks uh, domāt par kādu kopienas slieksni gadījumiem, kam ir uh, E, nepieciešama stingrāka īstenošanas rīcība, un tikai kopā ar e, dalībvalstīm un ar padomis un parlamentu atbalstu mēs varam virzīties uz priekšu, attīstot jaunus veidus, kā e, veikt īstenošanu. Paldies! Well, Lielas paldies! Lielas paldies, ka sniedzāt jaunas idejas attiecībā uz to, kā attīstās darba kārtība. Un es domāju, ka šim ziņojumam būs ieguldījums attiecībā uz stratēģiju jo ir jau pagājis kāds laiks, kopš tas tika uzrakstīts, bet, eh, kā jūs zināt, tad eh, šī komiteja jau ilgu laiku pie tā strādā, un tāpēc būtu labi, ja tas tiktu pareizi īstenots. Un tagad es došu vārdu referentam, lai viņš varētu eh, rezumēt, kāda ir pašreizējā situācija. Un mēs varam arī um, atgādināt par to, kāds ir laika grafiks. Tagad vārds Kasetkungam. Paldies, priekšsēkungs. kungs. Es vēlētos vēlreiz pateikties visiem kolēģiem, kuri ir izteikušies. Viņu komentāri noteikti papildinās eh, galējo tekstu. Vēlos arī pateikties eh, komisijai par to, ka eh, tā aizsāka darbu, kur mēs šobrīd veicam, kā arī vēlos pateikties komisijas šodien paustajam viedoklim. Šis eh, ziņojums par eh, Eiropas eh, patērētāju darba kārtību ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc ka mēs, kā parlaments, balstāmies uz lēmumiem, kādus pieņem pilsoņi, un mēs tos arī pārstāvam. Pilsoņus kā patērētājus. Un tas ir arī viss šīs iniciatīvas pamatām. šis eh, darbs eh, sākas un beidzas tieši ar patērētāju. Ziņojums, kuru iesūtīja komisija, eh, bija ļoti visatverošs, horizontāls. Un tagad mēs arī uzlabosim šo priekšlikumu ar mūsu parlamentāro darbu un kolēģu paustie viedokļi, kas izpaudās tieši grozījumos, Daži no tiem jau atspoguļojas saturā. Attiecībā uz nepieciešamību stiprināt patērētāju kapacitāti, realizēt savas tiesības. Tirgus nevienmēr nu patērētāja labākais draugs. Un ir arī saturs, kurš saistās ar to, ka ir jāuzlabo visi mehānismi, instrumenti, lai garantētu uh, ka informācija tiek sniegta uh, pienācīgā veidā un kapacitāte tiek veicināta, kā arī ir vairākas jaunas lietas. Ir minēti jauni izaicinājumi, ar kādiem saskars patērētāji. Un tur ir arī dažas atbildes uz to, te mēs, piemēram, runājam par eh, eh, e-komerciju un par jaunajām tehnoloģijām. Kā arī par nanotehnoloģijām, ģenetiski modificētiem organismiem un tā tālāk. Visi e, tie ir zinātniskās attīstības aspekti, un tie aizvien vairāk ietekmē patērētājs. Un, e, Tas arī e, vajadzētu, to arī vajadzētu atspoguļot darba kārtībā, kur mēs šobrīd sagatavojam. ēnu referentu sanāksmē. Mums vajadzētu nodrošināt to, ka mēs varam Eh, pēc iespējas vairāk panākt vienošanos. Eh, man ir eh, saraksts ar iespējamiem kompromisa grozījumiem, kādus vēlos ierosināt. Un sazināšos ar Ēnu Rapinītam arī rakstiski. Es ticu, kā balstoties uz šiem kompromisiem, mēs nonāksim pie laba rezultāta. Un tiks izstrādāts labs kompromisa grozījuma kopums komitējā. Un es ceru, ka eh, tādā veidā mēs arī varēsim eh, progresēt. Lielas paldies, priekšstāja kungs. Es jau minēju iepriekš laika grafiku. Ja jūs vēlties, eh, lai es atkārtoju, tad es varu, protams, atgādināt attiecīgos datumus. Te jebkurā gadījumā tiks publicēti mājaslapā. Vēlos jums ļoti pateikties. Garses kungs eh, par to, ka vadījāt mūsu darbu. Paldies eh, visiem ēnu referentiem. Esmu eh, droši, ka mums būs ļoti labs ziņojums. Un paldies arī komisijai par pausto viedokli. Es domāju, ka tagad mēs varam ķerties. Kalnēs kundze. Paldies priekšsādātāji. Gribēju tikai izmantot vēl šo iespēju, lai atbildētu Rošvāru kungam uz to, kāpēc Eiropas parlaments ierosināja svītrot šo atsaucu uz jauno daudzgadu finanšu plānu. Mēs šo paragrāfu numur 17 vēlējāmies svītrot, un te es runāju par 2008, 208 grozījumu, tāpēc, ka mēs šo pašu ideju ietvērām jau piektajā punktā. Tas ir 124. grozījums. Protams, ka tautas partija ir pilnībā pārliecināta par to, ka ir nepieciešams adekvāts budžets, piemērots budžets visiem šiem pasākumiem. Paldies! I think you've satisfied Mr. Rushford. That's good. Es domāju, kas ir. Tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir, ir pirmā viedokļa apmaiņa mūsu svarīgajam atzinumam par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgu. Ehm, mēs jau par to esam pieskāršies mūsu diskusijās iepriekš. Un šīs jautājums ir ļoti liela prioritāte mūsu komitējai. Ir ļoti žēl. Tātad šī komiteja agrāk bija komiteja, kas eh, tieši eh, risināja jautājums par elektroniskā paraksta direktīvu, un mēs esam eh, arī panākuši vienošanos ar ITRS komiteju, līdz ar ko mēs uztveramies atbildību par attiecīgajiem punktiem. Un galo Eh, kundzei eh, būs ļoti nozīmīga loma strādājot pie šīs pakotnes, un mēs esam arī eh, tad, tikušies ar, industri, ar rūpniecības komitejas pārstāvjiem. Tagad došu galo kundzei iespēju izteikties par šo jautājumu. Es neesmu, nezinu, vai jūs šodien plānojāt prezentāciju vai ieteikums novērtējumu no komisijas pustamēr, kurā gadījumā komisijas pārstāvi ir ieradušies. Es domāju, ka Andrijas Savitas kungs arī ir klātesošs un viņš vada darba grupu ģenerāldirektorātā, kurš ir atbildīgs par šo jautājumu. Uzklausīsim arī jūs, un tāpēc no sākuma es došu vārdu Galo kundzei. Bet tā ir, ka eh, komisija ierosinās eh, pēc, eh, pēc, pēc tam iepazīstinās ar savu priekšlikumu, bet no sākuma vārds Galo kundzei lūdzu. Paldies priekšādātāji. Jā, nu dienas šajā dokumentā, kas ir ārkārtīgi svarīgs, bet vienlaicīgi arī ļoti tehnisks, eh, rodas vairāk jautājumi, kas būtu uzdodami komisijai, un tāpēc ļoti priecājos, ka varēsiet dot viņiem vārdu vispirms. Šis priekšlikums ietver jauninājums, kas ir ļoti būtiski jo pretēji pašreizējiem likumdošanas ietvaram, respektīvi direktīve um, no 99. gada, šis priekšlikums lūk attiecas uz elektronisko marķēšanu un tāpat arī uzticības pakalpojumu elektroniskajiem darījumiem, lūk visas šīs uh, laika zīmogu un tā tālāk. Un turklāt, protams, ir tiek nots par elektronisko dokumentu pieņemamību. Uh, tajos gadījumos, kad eh, tie tiek izmantot kā elektroniskais paraksts. Es turklāt gribu pie, piemetināt, ka piedāvātā izvēle nav tāda gadījuma rakstura pie, izvēle. Priecājos, ka komisija par to runājas tieši šādā veidā, jo tieši šī 99. gada direktīva nespēja nodrošināt to mērķi, ko mēs vēlējāmies attiecībā uz harmonizēšanu starp valstīm šajos pasākumos. Rezultāti nacionāla līmenī bija ļoti dažādi. Uh, Dažādu iemeslu dēļ, ļoti dažādi šie dokumenti, šī direktīva tika interpretēta, radās ļoti daudz problēmas līdz ar to arī ar savietojumību, pasākumu sastarpējo savietojumību, un eh, to starpā eh, arī radās milzīga fragmentācija iekšējā tirgu, par ko, protams, mums ārkārtīgi žēl. Cita starpā direktīvas 99. gada direktīvas uh, ietvaros paredzētie standarti šobrīd, nu jau ir novecojuši, ja ņemam vērā, kādas šobrīd ir tirgus prasības. Un tāpēc mērķi, kas iekļauti šajā regulas priekšlikumā, manuprāt, ir ļoti skaidri. Un, jāsaka, esam ļoti pietuvināti jau iepriekš apsprieštajiem ties, tie tematam, jo mēs galu galā vēlamies radīt uzticēšanos patērētāju sirdīs un vēlamies radīt eh, īpašu uzticību digitālajai pasaulē un videi. Un tāpēc ir vajadzīgs lūk šis vietējais kop, kopējais digitālais tirgus, vienotais tirgus, un tas ir jāregulē. Tie lūk ir tie nosacījumi, un uzticēšanās savukārt eh, ir iespējama tikai tad, ja tiek aizsargāti arī personiskie dati, tātad privātie dati, tieši tā kā jau tika runāts iepriekšējā dokumentu kontekstā. Tas ir Protams, vēl viens fails, vēl viens, vēl viens temats, ar, kas man ļoti labi pazīstams. Te mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, bet īpaši tāpēc, ka šai regulā jānodrošina atbilstība, jebkurā gadījumā ar visu, ko darām personas datu aizsardzībā, ko darām, nu, jūri komitejā un tā tālāk. Tāpat arī personas privātās dzīves aizsardzības jomā un tā tālāk. Un tātad šī uh, šis, šī koncepcija privacy by design, jeb speciāli paredzēta nodrošināt privātuma noteikumu, kas attiec uz vienotā tirgus izveidi digitālajā jomā. Šeit uh, Jāsaka, es esmu censies darīt visu, lai mēs varētu pie tā nonākt, bet, protams, ka šobrīd joprojām pastāv vēl ļoti daudz trūkumu un nesam pie tā spējuši nonākt. Gribu atsaukties uz pāris punktiem, kas, par kuriem man radās šaubas, radās jautājumi un labprāt gribētu saņemt paskaidrojumus no komisijas puses. Nu, pirmām kārtām, kas attiecas uz appusējās atzīšanas principu un, tu, un šīs atzīšanas principa pieņemšanu. Tā kā to paredz komisija, jāsaka, tā ir ļoti lieliska izvēle. Un, tāpēc, un tā rezultātā katra valsts, kas jau ir lūk izstrādājusi kaut kādu veidu identifikācijas, elektroniskās identifikācijas līdzekļus, varēs savu sistēmu paturēt. Neskatoties uz to, tīklu drošība un informācijas drošība ir atslēga punkts digitālajā pasaulē, un savukārt šī iemesla dēļ attiecīgi visas tās uh, schēmas, kas tiek šobrīd ierosināts, manuprāt, šeit nepietiekamas, jo tiek saglabāti tie drošības standarti, kas jau pastāv. Un tāpēc jautājums, ko vēlos uzdot, ir lūkāts. Vai vajadzētu ieviest tādas specifikācijas, un tāda veida aplikācijas lietojuma programmas, kas būtu varbūt kopīgas un obligātas. Normas, ko, piemēram, izstrādājas Eiropas telekomunikāciju normu institūts, varētu mums kalpot kā atsaucas punkts. Un es gribētu teikt, ka, lūk, nu jau šobrīd izstrādātas zināmas normas, kas var palīdzēt mums kā atsaucas punkti, bet kas netiek šobrīd izmantotas, bet tās savukārt ļautu mums nodrošināt kaut kādu minimālu obligāto kopsaucēju un standartu. Otrs punkts, par ko gribēju izteikties, un par ko man rodas zinām jautājumu, tas ir saistīts ar jaunajiem šiem uzticības pakalpojumiem, kas tiktu, lūk, ar tekstu ieviesti. Lūk, visas šīs uh, šie dok elektroniskie dokumenti, laika zīmogi un tā tālāk. Nu, šeit vajadzētu būt tādiem mehānismiem, kas ļautu arī starp divām valstīm atzīt šāda veida pasākumu certifikāciju un visus šos pasākumus, tehniski raksturu pasākumus. Šis punkts, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs varētu garantēt pārliecību, juridisko pārliecību. Un tāpēc tāda certifikācijas politika ir nepieciešama, kas ļautu arī juridiski nodrošināt vienotu interpretāciju. Manuprāt, tas atkal ir vēl viens atslēga er, elements tālākai šī tirgus attīstībai un uzticības pakalpojumu veidošanai elektronisko darījumu veikšanas nolūkos iekšējā tirgu. Nu, vai tad man jums maz vēl jāatgādina, ka mēs cerējām, ka ka mēs šeit runājam arī par e-pasūtījumu eh, un attiecīgu regulējumu šajā jomā. Tas noteikti būs eh, svarīgi, un tieši šobrīd mums par to jau jāsāk domāt. Trešā lieta, kas arī manī rada jautājums, attiecas uz pakalpojumu, uzticības pakalpojumu kontroli. Respektīvi, tas ir 17. punkts, pirmais apakšpunkts. Šajā ziņā man jāvaicā, kāpēc gan šeit nav paredzētas saistības pienākums iegūt autorizāciju pirms eh, pakalpojumu sniegšanas. Nu, piemēram, ja tiek sagatavots revīzijas ziņojums un eh, tas tiek tālāk nodos kaut kāda veida kontrolas nolūki, nolūkiem. Ja tas, dod lūk, ja tas nedod pozitīvu apliecinājumu, tad kas notiks? nu, es gribu labprāt, lai komisija tad mums sniedz šeit precizējums. Vēl viens cits punkts, par ko vēlos izteikties. Atgādināšu, ka šajā 2010. Eh, gada 16. jūlijā eh, un eh, vēl 2010. gada rezolūcijā parlaments jau ir lūdzis komisijai izven, izma, izveidot portālu, kas uh, Eiropas mērogā, kas attiktos uz validāciju. Tātad uh, Un tur tiek teikts, ka komisija jau šāda veida valdācijas pakāpojumus veids, bet netiek skaidri un gaiši pateikt, kas tad tādā gadījumā šo pakalpojumu nodrošinās. Un te nu es tomēr labprāt gribētu skaidrāku atbildu precizējumu. Un noslēgumā. Es jau saprotu gan, ka vismaz šajā komitejā mēs nevaram eh, bezgalīgi spriest un spriest par tehniskām specifikācijām, tomēr domāju, ka tehnoloģijas neutralitāte ir ārkārtīgi svarīga, tā tiek noteikti šajā regulā, un Uzskatu tomēr, ka šādā veidā sistemātiski atsaucoties uz deleģētajiem aktiem un šiem izpildu aktiem, mēs tomēr mazinām savus pilnvaras. Tas ir notiek pārāk sistemātiski arī šajā kontekstā, un domāju, ka šī kļūme būtu jālabo. Nu, kaut vai lūk, eh, liekot komisijai informēt par šādu veidu jautājumiem mūs un iesaistīt mūs šai darbā. Nu, lūk, Tas bija tas, kas man sakāms. Tā ir mana pirmā prezentācija, šī lūk, man pirmais, kas man sakāms viedokļa apmaiņas ietur šī pirmā viedokļa apmaiņa. Tāpat, protams, mēs vēl sastapsimies ar citiem jautājumiem, un kompetences te ir arī citām komitejām. Itra savukārt sākot arī uh, Ehm, nu, vēlējās gata, būt galvenā komiteja priekšādātais mūsu priekšādātais tam protestēja, jo gal galā tas ir mūsu kompetencē, un mums jābūt vadošai komitejai, bet, protams, ka viņi sniegs atzinumi. Tad arī priekšādātāja konferencē tika izteikti vairāk viedokļi attiecībā uz 51. pantu, tur jūrija komiteja vēl iesaistījās, 50. pāns bija tas, uz ko atsaucās ītra komiteja, Un sar, garu un sarežģītu sarunu rezultātā nonācām pie pašreizējās situācijas. Un es domāju, ka varbūt esam nonākuši pie tā labākā risinājuma un mums vajadzētu atbalstīt to. Ceru, ka man kolēģi te pie, piekritīs šim juridiskajam pamatajam. Un tepat gribu arī teikt lielu paldies mūsu priekšādātājiem Harbor kungam par to, ka viņš aizstāvēja mūsu komiteju un tās kompetences, eh, ka tika izkarota mūsu loma strādāt pie šī ziņojuma. Un, kā jau teicu, gaida komisijas skaidrojums šajos jautājumos, jo šis dokuments ir ārkārtīgi tehnisks pēc sava rakstura. Un tāpēc es gribu lūgt kolēģiem būt arī eh, ļoti pacietīgiem. Es saprotu, ka mēs šeit esam daudz, un es ceru, ka viņi gana pacietīgi varēs uzklausīt arī komisijas skaidrojumus šajā ziņā. Well, thank you very much. Paldies par eh, to, ka norādījāt uz svarīgākajiem jautājumiem. Ir ļoti labi, ka jūs izmantojāt eh, savu uh, pieredzi un ka jūs vadīsiet visu šo uh, procesu. Un tagad man ir ierosinājums. Kreutzmann kungs, jūs arī ēnu referents. Un tagad es ierosinātu Savidis kungu no, uh, Savidis kungu no komisijas lai viņš varētu pastāstīt eh, par eh, plāniem par, par Savīdas kundzi. Un tagad pēc ierosinu tagad uzklausīt jūs. Un pēc, pēc eh, tam runāsim par jautājumiem. Būs jautājumi no Kausvenkunga puses, no manas puses, un tad arī atgriezīsimies pie galo kundas un runāsim par laika grafiku. Lūdzu, Sarvīdis kundze, jums ir dots vārds. Labdien visiem! Es eh, esmu tiešām pagodināts, ka šodien esmu šeit un ka varu jūs iepazīstināt ar uh, jaunāko priekšlikumu. Un es uh, centīšos šo desmit minūšu laikā izmantot uh, šo prezentāciju kā veidu, kā instrumentu, lai sniegtu atbildes dažiem no jautājumiem, kādus uh, uzdeva referenta. Un prezentācijas beigās es centīšos runāt par tiem aspektiem, par eh, kuriem eh, nevarēšu eh, runāt pašas prezentācijas laikā. Nākamais slēdz. Tātad, kāpēc mums ir nepieciešams šis ierosinātais regulējums? Es domāju, ka referenti jau norādīja uz diviem galvenajiem punktiem. Pirmais ir tāds, ka pastāv fragmentācija kas ir rezultāts elektroniskās parakstu transponēšanai, un tas ir fakts. Un savukārt otrais aspekts, kurš ir ārkārtīgi mums svarīgs, un kas savā ziņā Ar, vei, ar to mēs eh, cenšamies eh, veidot saikni ar pašu priekšlikumu tādā ziņā, ka ir milzīgas investīcijas vairākās dalībvalstīs ir šādas milzīgas investīcijas, lai izveidotu elektroniskā paraksta uh, ietvaru un tehniskās eh, risinājums arī ir izstrādāts, lai efektīvi varētu uh, viss darboties nacionālā līmenī. Protams, ka 99. gada uh, direktīvai nevajadzēja sniegt uh, instrumentus nacionālajām mm, sistēmām, tomēr pats uh, mērķis bija izstrādāt uh, tirgu, kas varētu dot uh, ieguldījumu uh, elektroniskā paraksta attīstībā attīstībā un eh, atbalstīt eh, elektroniskā eh, pēraksta attīstību, kas ir ļoti svarīgs komponents, lai veicinātu uzticamību un juridisko skaidrību digitālajā tirgu. Tas, diemžēl, nenotika. Un, protams, kā mēs uzskatām, kā no vienas puses šis izvēlētais instruments regula ir pareizais veids, kurā mēs varam censties pārvarēt fragmentāciju kāda, no kuras esam eh, cietuši saistībā ar elektronisko eh, parakstu. Un otrs aspekts, kur vēlētos šeit uzsvērt, ir tas, ka mēs, tātad šī direktīva tika pieņemta 99. gadā, un eh, ļoti daudz kas jau ir mainījies šajā laikā, līdz ar to mēs nerunājam vairs par parakstu, mēs runājam par uzsimības pakalpojumiem. Un viens ārkārtīgi svarīgs elements, lai Eh, veicināt uzticamību digitālajiem tirgumam, ir izveidot mehānismus, kas eh, sniedz kaut kāda veida identifikāciju un autentifikāciju. Protams, eh, ka mēs pilnībā apzināmies, ka tiklīdz ka mēs pieskanamies jautājumiem par autentifikāciju, mēs nonākam ļoti jūtīgā zonā. Tas, ka tiek sniegta identitāte, ir dalībvalstu atbildība, un mēs ar regulas palīdzību neieviešam nekādu harmonizētu ietvaru, kas uh, sniegtu uh, elektronisko vai parasto identitāti, mēs uh, vienkārši padarām uh, iespējamu, tā kā uh, ir 16 dalībvalstis, uh, kuras uh, jau izstrādā kaut kāda veida elektroniskās identifikācijas uh, instrumentus uh, saviem pilsoņiem, lai viņi varētu uh, piekļūt valsts pakalpojumiem, lai viņi varētu piekļūt šiem valsts pakalpojumiem ārpus jurisdikcijas kurās ir atrodās šie identifikācijas līdzekļi. Līdz ar to mēs uzskatām, ka apusējā atzīšana, uzticamības pakalpojumiem un elektroniskā autentifikācija, ko, ņemot eh, vērā to, ka ir, ir eh, jāsniedz eh, piekļuve, tā ir jāizstrādā uz vienotā tirgus pamata, balstoties uz 14. panta Un e, šis e, juridiskais e, ietvers, tam ir jāveicina juridiskā skaidrība un jāveicina vairāk pakalpojumu sniegšana, un ir, tam ir jāveicina arī uzticamība šiem pakalpojumiem. Nākamais slaids, lūdzu. Kā jau tika minēts, kā jau minēja referente, mums Mēs esam uh, spēruši soli uh, uz uh, priekšu no elektroniskā parakstā direktīvas, un mēs esam arī centušies iekļaut vajadzību. Tātad juridiskos ietvers, kas pastāv dalībvalstīs, kur tika atzīts fakts, ka elektroniskais paras, pats par sevi, protams, ir svarīgs. Tomēr, ja jūs vēlaties arī izmantot to kontekstā, kurš ir ļoti tuvu tam, kas būtu nepieciešams valsts administrācijai, uzņēmumiem, patērētājiem, lai tik tiešām gūtu labumu no uh, dematerializācijas uh, procesiem, uh, tad ir nepieciešams vairāk, un līdz ar to mēs koncentrējamies uh, mēs uh, koncentrējamies eh, tieši uz laika zīmogiem, lai būtu iespējams tas, kas jau notiek dalību valstīs. Un tam būtu arī juridiskā atzīšana pāri robežām. Un dematerializācija risinās arī uh, digitālajā tirgū. Tomēr būtu ļoti uh, sarežģīti to visu realizēt, ja mums nebūtu juridiskās skaidrības, jo sevišķi uh, business to business, uh, kā arī business to government uh, un consumer to government uh, sistēmas. Un uh, ja mēs nebūtu droši par to, ar ko mēs runājam, tātad uh, kāda ir šī virtuālā uh, pārstāvniecība, ar ko mēs īsti sadarbojamies, um, tātad mājas lapa un uh, kā tas viss saistās. Uh, ar eh, realitāti, un līdz ar to mums ir eh, mājaslapas autentifikācija, kas ir ļoti svarīgs eh, komponents visā šajā procesā. Un mēs arī uzskatām, ka tam visam ir jānovēda pie daudz lielākas ērtības, pie, pie daudz lielākas uzticamības un pie daudz vienkāršākiem procesiem ar kuru palīdzību mēs varam vienkārši iesaistīt cilvēkus no attāluma. Un ka cilvēkiem nav jāiegūst citi identifikācijas eh, līdzekļi, lai būtu eh, šādi eh, uzticamības um, vedošanas instrumenti, kas jābūt pilsoņa rokās un kas arī varētu tikt izmantoti. E, tehnoloģiskā ziņā arī citās dalībvalstīs, un arī juridiskā, at, tad, tātad juridiskā atzīšana šobrīd e, nepastāv, un mūsu mērķis ir panākt, lai tā pastāvētu. Un tad attiecībā uz uzņēmumiem, ja jūs esat uzņēmums e, valstī, tad mēs. Tātad, ja mēs varam sniegt uzticamu vidi kura gūs labumu no juridiskās skaidrības, no augsta līmeņa drošības, atskaitamības un no ērtības, tad, protams, ka tas varētu kļūt par standārtu eh, arī sabiedriskā līmenī. Un, protams, ka mums eh, mazie vidēji uzņēmumi ir ļoti liels mērķis eh, šai regulai. Tāpēc, ka IT ir Eiropas dzinējs un mazie vidējie uzņēmumi ir ļoti svarīgi visā šajā procesā un tas ir ceļš uz izaugsmi. Nākamais slaids. E, nākamajiem diviem slaidiem es daudz nerunāšu, es tikai vēlējos paskaidrot, e, kāpēc mēs e, uzskatām visus šos instrumentus par ideāliem apstākļiem. Un kā tie varēs pozitīvi ietekmēt digitālo tirgu. Uh, Un e, process, ko esam izvēlējušies, ir nodokļu maksāšana. Iespējams, e, tas nav vislabākais veids, e, kā vislabākā aktivitāte, ko varam izvēlēties. Tomēr mums ir nepieciešams padarīt šo sabiedrīgo procesu vieglāku, lai tas kļūtu uzticams. Un tas ir tāpēc, kāpēc šeit ir iekļauti šis, šis te fāzes, te ir uh, mājaslapas autentifikācija, kas ir ļoti svarīga saistībā ar uh, to, uh, kad tas ir administratīvās procedūras, kas ir jāveic. Tomēr ir skaidrs, ka arī ir, varbūt rast, var rasties uh, cita veida identifikācijas nepieciešamība ir jāiesaistās dažādos pakalpojumos, kāpēc ir nepieciešami dažādi instrumenti kurus es arī kā lietotājs varu nesaprast, un kas es esmu veicis savu pakalpojumu, tad es būšu gatavs iesniegt pats savu dokumentu. Tajā brīdī man ir jābūt eh, gatavam, eh, ka tas, ko es, vēlu, ko es sūtu, ir tas, ko es vēlos eh, nosūtīt. Un šis zīmoks nav tikai mans piekrišanas simbols, tas ir arī tāds kā zīmoks no manas puses, lai garantētu, ka tas, kas tiks saņemts, tas netiks mainīts un tas arī netiks eh, noliegts, atteikts saistībā ar saņemšanu tikai tāpēc, eh, ka eh, tas ir ehm, piegādāts elektroniskā veidī. Un uh, ir skaidrs, ka ir arī jāgūst kāds apzīmējums no administrācijas, un šajā ziņā šie, te, šie te laika zīmogi uh, ir ļoti svarīgi, lai izpildītu konkrētu termiņu. Šķiet, ka uh, referents pieminēja uh, jautājumu par uh, elektronisko uh, iepirkumu. Tur ir konkrēts laika grafiks un ir jābūt drošiem, ka elektroniskā veidā to visu darot ir uh, drošība par to, ka uh, pa, paveiktais ir pareizs. Un uh, tad, uh, kad uh, tas viss ir izdarīts, iespējams, rodas vajadzība vienkārši uh, saglabāt uh, dokumentu, lai uh, gadu laikā pierādītu, uh, Eh, kāds ir bijis jūsu darījums, vai arī gadījumā kaut kas bija nepareizi nākotnē. Eh, tas, ko jūs esat saglabājis, ir eh, tieši tas, tas ir apliecinājums konkrētajam darījumam. Un kā jau es teicu, mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, uh, Tas ir ārkārtīgi visiem e, pilsoņiem, uzņēmumiem, kā arī valdībām. Mēs uzskatām, ka dematerializācija e, nesniegs ne tikai lielāku e, ērtību pilnīgi visiem, jo sevišķi pilsoņiem un uzņēmumiem, tā arī sniegs lielāku, labāku, efektīvāku veidu, kā organizēt administrāciju. Un tādā veidā tiks racionalizēts veids, kā Uh, aktivitātes uh, tiek vadītas valsts administrācijā vai arī uh, kopumā birokrātiskajā vidē. Un tie bija mani ievedvārdi. Tagad es varu ķelties pie pantiem. Tātad tur ir runa par kompetenci. Mēs uzskatām, ka šī pakotne ir jāskata kopumā. Mēs esam priecīgi no references dzirdēt atsauci uz citām daļām Eh, uz ku, kuras nav tieši IMCO ekskluzīvā kompetencē, tomēr eh, tās ir svarīgas, lai sniegtu juridisku skaidrību. Arī saistībā ar pārobežu eh, sistēmām, produktu certifikāciju un tā tālāk. Kā arī ar cilvēktiesību aizsardzību. Un šai sakarā mēs uzskatām, ka, protams, regula nosaka kādas pamata prasības un minimālus principus kas, eh, protams, eh, tehnoloģiskā ziņā veidā, kā eh, šīs prasības ir jāizpilda, tam, protams, vajadzētu paļauties uz standartiem. Un visi īstenošanas akti, kas tiek izveidot un kas atsaucās uz regulu, tie patiesībā atsaucās, tie ir iekļauti tur, lai garantētu, ka standarti būtu pieejami uh, Tātad, kam uz ko ir jāatsaucās, lai atbalstītu eh, juridiskās prezumcijas? Bet eh, tā kā eh, šie pakalpojumi, par kuriem mēs runājam, nav plaši izplatīti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad šie standarti var arī, ne, ne, tos ir grūti izstrādāt, un tāpēc uh, būtu labi, ja būtu eh, elastīgs eh, mehānisms, kāds mums jau bija, ieviešot eh, citus tiesību aktus, to skaitā elektroniskā pārāksta direktīvu, ir svarīgi, lai būtu iespējams uzlabot standārtu sarakstu, kas ir juridiski atbilstoši regulas nosacījums, nosacījuma izpildēji. Un viens no svarīgākajiem um, aspektiem, kas mums ir pakotnē, protams, ir uh, apusējā uh, atzīšana elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Uh, tas nav tikai ārkārtīgi svarīgi saistībā ar autentifikāciju lietotājiem. Tas ir ļoti svarīgi arī saistībā ar juridiskām personām. Tam ir arī sakars ar to, kā šādu instrumentu sniegšana tiek veidota nacionāla līmenī. Uh, Mums eh, nav eh, kompetence, lai noteikti kādus juridiskus standārtus vai kādus drošības standārtus eh, tam, kā dalībvalstis izstrādā savus elektroniskās identifikācijas schēmas, bet no otras puses mums nosacījumos, kuri atbalsta juridisko atzīšanu šādiem instrumentiem, tur ir iekļauts sadarbības mehānisms, kas ļautu dalībvalstīm definēt kopīgi tāpat, ka kā tas tika darīts eh, tehnoloģiskos eh, projektos, piemēram, Storg, eh, definēt drošības līmeņus, kuri būs pamatā tehnoloģiskajai sadarbs spējai un drošībai sistēmai, kura tiks izveidota īstenojot šo regulu. Nākamais slaids. Attiecībā uz uzticamības pakalpojumu es tikai vēlējos uh, Eh, sniegtu nelielu eh, ieskatu. Protams, eh, kā mēs sākām ar elektronisko pārakstu, un mēs centāmies vienkāršot formulējumu, bet tajā pašā laikā arī centāmies to darīt precīzāku. Tātad, kas būtu minimālais prasību saraksts, kas garantēs juridisko atzīšanu pāri robežām, jo mēs nevēlamies no jauna īstenot tos tiesību aktus, kas mums jau ir jo šim tiesību aktam, protams, būs eh, tieša ieteikme uz nacionālo līmeni. Tomēr eh, tas, kas jau pastāv nacionālā līmenī, tas eh, netiks mainīts, ja vien tas nav saskaņots ar regulu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka dažkārt mēs uzklausām, ka tad būs juridiskais vakums, tāpēc, ka tiks pieņemta kāda regula. Tomēr tā šajā gadījumā nav. Uh, formulējums un regulas burts būs dominējošais attiecībā uz nacionālo likumdošanu. Tur būs dažādi nosacījumi, izvietot no eh, elektronisko um, parakstu sistēmas no šiem lielās fragmentācijas, kādas ir bijusi e, redzama pēdējos e, gados. Un desmitais pāns e, ir attiecībā uz perspektīvu. Protams, ka digitālais tirgus ir mums ir galvenā lieta, bet tā kā mēs virzamies uz tālākiem elektroniskiem pakalpojumu to izstrādi, uh, tad eh, šī eh, vide, kurā mēs strādājam, ir globāla, un mēs vēlamies garantēt, ka tad, kad mēs runājam par eh, kvalificētiem uzticamības sniedzējiem un kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem, mums ir kaut kāda veida atzīstamība, kas ļaut ne tikai Eiropolam atzīt to, kas tiek sniegts ārpus Eiropas, bet kas ir vēl svarīgāk, un šeit ļoti svarīgi ir apusējība, mūsu produktiem un pakalpojumiem ir jābūt atzītiem arī ārpus. Eh, Eiropas Savienības tieši balstoties uz apusējības principu. Un eh, bas, saistībā ar elektroniskajiem eh, parakstiem, protams, ka šeit mēs esam vienkāršojuši nosacījums, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka tie būs saistīti tikai ar fizisku personām, ne ar juridiskām personām. Juridiskajām personām ir elektroniskie zīmogi jo tie ir vairāk atbilstoši, tāpēc, ka juridiskā persona pati par sevi uh, Eh, vai nu eh, paraksta eh, to ar fiziskas personas palīdzību, vai arī, ja tā rīkojas savā vārdā, tad tā sniedz tikai kaut kāda veida pierādījumu par autentifikācijas izcēlesmu. Tas ir tas, kas notiek, piemēram, elektronisko mm, pastakastīšu kontekstā. Tad attiecībā uz juridiskajām sekām, kādas ir elektroniskajiem zīmogiem, tad, tad tas ir kā instruments juridiskām personām tikai tām, kas varētu būt nepieciešams saistībā ar garantētu to, ka e, tiek garantēta e, izcēles un autentiskums, bet nekas e, nenotiks, e, ja e, mēs e, nesapratīsim, kāds ir laika grafiks. Un laika grafika izstrāde digitālajā vidē ir ļoti sarežģīta, tāpēc, ka mums ir nepieciešami kādi noteikumi, kur būtu labi eh, izstrādīti saistībā ar to, kāda ir juridiskā vērtība eh, šie, šim, šiem te eh, laika grafikiem. Tas, kā tie tiek pieprasīti un tā tālāk. Un nu, tam visam ir jāpilda nosacījumi. Nākamais elektroniskie dokumenti ir nākamais svarīgais komponents. Tāpat arī elektroniskā pierāde, piegāde. E, ja mēs nevaram uzticam piegādāt e, pakalpojumus, e, balsoties uz juridiskajiem nosacījumiem, un ja mēs nevaram garantēt, ka elektroniskajam dokumentam ir tāda pati juridiskā vērtība kā papīra dokumentam, tad um, tad um, mēs nonāktu pie problēmām, tāpēc, ka dematerializācija nenotiktu tik ātri, kā mēs vēlamies, eh, tāpēc, ka juridiskais vakums iestāsies, eh, ja mēs pārsimamies no vienas juridiskas uz otru, un mēs eh, domājam, ka sniedzot šādu instrumentu kopumu, kas ir svētāju rokās, mēs varam stimulēt ne tikai vairāk pakalpojumu, kur tiek sniegti, bet, kas ir vēl svarīgāk, mēs varam arī stimulēt uzņēmumus, patērētājus, valsts administrāciju, lai viņi uh, paļautos uz šiem pakalpojumiem, lai viņi tiešām dematerializētu savus pakalpojumus un sniegtu lielāko ērtību, lai viss būtu uh, uh, ērtāks viņu klientiem. Un es domāju, iespējams, esmu pieskāries visiem referentas jautājumiem, bet attiecībā uz tehnoloģisko neutralitāti. Uh, Eh, tehnoloģiskā eh, neutralitāte mums ir vissvarīgākais, un tāpēc eh, īstenošanas akti ir iekļauti, lai ņemtu vērā to, kādi būs standarti attiecībā uz to, ka mm, šie pienākumi tiek īstenoti. Piemēram, elektroniskā paraksta direktīvas kontekstā kontrols ideja saistībā ar šiem parakstiem. Tā vairākās valstīs ir novedusi pie tā, ka ir iz, iz, izveidota tī, uh, e, risinājumi, kas balstās uz, tieši uz aparatūru. Un citās valstīs savukārt e, tiek, e, piemēr, tiek garantēts servers, un tas viss balstās uz atšķirīgu interpretāciju. Protams, ka mēs domājam, ka abi risinājumi ir uzticami, ja tie balstās uz labiem standartiem. Tomēr mums ir jāstās uz priekšu, un, protams, ka šī te attālā parakstīšana ir viens no elementiem, Eh, kas ir jāiekļauj regulā, vai arī regulētie ir jāatbalsta. Un pēdējā lieta ir par uh, drošības certifikāciju, par kuru jau runāju. Uh, tā ir liela problēma, kuru pr regula varētu risināt, uh, ir formāli juridisks apsēs atzīšanas nolīgums starp dalībvalstīm, lai atzītu drošības certifikāciju, certifikāciju balstoties konkrētiem kritērijiem, kopīgiem kritērijiem, ir vienošanās uh, ar kompetentajām iestādēm eh, eh, tikai septiņās valstīs. Un šajā ziņā, protams, diskusijas ir svarīgas, tāpēc, ka mums ir jāskatās, kā mēs varam padarīt eh, drošības certifikāciju, lai tā kļūtu par ieguvumu, lai tā varētu pierādīt uh, Eh, iekārt uzticamību, un tajā pašā laikā mums arī jāpatur prātā, ka ne eh, visas dalībvalstis ir aprīkotas eh, tādā mērā, lai varētu saņemt šādus certifikātus. Tomēr šīs diskusijas jau notiks dalībvalsts līmenī. Paldies! Well, thank you for that. Liels paldies par šo ļoti izsmeļošo un uh, garo skaidrojumu. Manuprāt, tas ir ļoti lieti, liederīgs priekšlikums, bet eh, tas ir pietiekami sarežģīts, tāpēc mums būs jāpēta tas eh, detalizēti. Jūs pareizi uzsvērāt, cik eh, svarīgs ir šis priekšlikums, lai nodrošinātu elektroniskā tirgus pastāvēšanu. Uh, un it īpaši elektroniskajos uh, darījumos un iepirkumos. Pašlaik mēs strādājam arī ar tiesību aktu par iepirkumiem. Uh, šis ir būtisks komponents, un uh, tāpēc uh, vajadzētu panākt to, ka šis uh, tiesību akts tieks pieņemts pirms. Uh, uh Mēs tiekam galā ar uh, iepirkumu tiesību aktu uh, lai nodrošinātu to, ka šādi ir iespējams iesniegt dokumentu. Pašlaik ir ārkārtīgi daudz ideju par profesionālām kartēm vai elektroniskajām kvalifikācijas kartēm, bet eh, mēs esam eh, diezgan jutīgi noskaņoti par šādām idejām. Uh, Un tagad uh, došu vārdu Pendergastas kundzei, lai jūs paustu savas domas par savstarpējo kvalifikāciju atzīšanu vai citām lietām. Jā, patiešām es uh, priekšstādātāju un kol kolēģi gribēju izteikties. Paldies komisijai par ļoti visaptverošo prezentāciju. Paldies par uh, priekšsādātāju komentāriem, kurš uzsvēra uh, cik uh, svarīgs ir šis projekts. To nedrīkst novērtēt par zēmu. Es apsveicu to, ka komisija ir izvēlējusies šādu juridisko instrumentu, un ja mēs paraugāmies uz uh, eh, 1999. gada direktīvu, tad nākas sacens, secināt, ka standārta fre, fragmentācija radīja daudz uh, juridisku neskaidrību Un eh, skaitļi, kas izskanēja vakar notikušajā tehniskajā brīfingā parlamentā, pierādīja, ka jaunais projekts eh, liela izmēra kompānijām dos milzīgus laika ietaupījumus un eh, līdzekļu ietaupījumus un nodrošinās vienkāršotu dokumentu pārakstīšanu, nodrošinot pienācīgas drošības garantijas, kā arī aizsardzību pret krāpšanu. No gala lietotāja perspektīvas, protams, tehniskā sarežģītība dažādu personu grupās tiks vērtēta atšķirīgi. Bet uh, mēs uh, raugāmies uz to cerīgi. Mēs uh, zinām, ka šis projekts var radīt zināmas grūtības mazākiem uzņēmumiem un atsevišķiem individiem, tāpēc ir jādomā par eh, saprātīgu standartizāciju, vienkāršošanu, kas būtu ārkārtīgi būtiska mm, digitālā tirgus pabeigšanā. Šobrīd ir skaidrs, ka privātās nozares eh, standarti attīstījušies fragmentāri, un to pieminēja jau arī mani kolēģi par uh, drošības līmeni, piemēram, elektronisko darījumu jomā banku nozarē ir jānodrošina, lai tie notiktu neuzlaužamā veidā un jānodrošina, lai laika zīmogi varētu nodrošināt uh, korespondences uh, iespējas tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka jārunā par uh, korespondences uh, datēšanas juridiskajām sakām. Es ceru, ka mums izdosies uh, nodrošināt to, ka juridiskās prasības neradīs negatīvu ietekmi uz uh, tiem, kas šīs tehnoloģijas izmantos ikdienā, nodrošinot to, ka šīs uh, ide elektroniskās identifikācijas sistēmas varētu izmanti, tikt izmantots regulāri nepieciešams nodrošināt uh, kompetenci uzraudzības iestādēm nacionālā līmenī un paredzēt pietiekamas administratīvās iespējas, lai novērtētu atbalst, atbilstību. Pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka 12. panta formulējums uh, attiecībā uz uh, personām ar īpašām vajadzībām mēģina nodrošināt uh, viņiem šo pakalpojumu pieejamību. Es uh, uzskatu, ka ir nepieciešams vienlaikus nodrošināt arī datu aizsardzības uh, standartus un, uzrau un uzraudzību. Veidojot pamatus eh, ES un ASV tirzniecības nolīgumam, ir jāmēģina panākt visaugstākais savietojamības līmenis ar ASV un jāparedz ES eh, e eh, līmeņa noteikumi par atbildību identitātes zādzībām, kibertāpām. Jādomā par uh, to, ka politiskā ziņā šeit eh, varētu būt mazāk šķēršļu, lai panāktu vienošanos. Es eh, ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību ar ānu referentiem un kolēģiem, lai paveiktu darbu pie šī projekta, kas būs atspēriens jaunam posmam digitālā tirgus attīstībā. Paldies, priekšstādātāji! Jā, paldies! Tu minēji daudzus ļoti svarīgus punktus. Domāju, ka šis būs ļoti interesants un izaicinājumiem bagāts uh, uh darbs. Kraicmeņkungs, jā, paldies. Mans kolēģis uh, Būsojs lūdza viņu pārstāvēt šajā diskusijā. To es varu tiešām arī izdarīt, jo es mm, nezinu, vai es būšu ēnu ziņotājs vai grupas eh, vadītājs, bet eh, ITRES komiteja šī, šī jautājumā ir noskaņot neitrāli. Nav tik eh, daudz laika nemaz aizritējis, kopš mēs diskutējām par šķēršļiem digitālajā tirgu un uzticība digitālajiem pakalpojumiem ir augsta prioritāšu sarakstā. Uzskatām, ka ir nepieciešami uzlabojumi patērētājiem un uzņēmumiem. Un kaut arī Mēs jau sen ar direktīvu ielikām juridisko pamatu. Šai sistēmai nākas konstatēt, ka dalību valstu sistēmas stipri atšķirās un tāpēc savstarpējā atzīšana ļoti bieži ir problemātiska vai pat neiespējama. Un šī ziņojumā tiek piedāvāts izmantot identifikāciju arī lai varētu iesniegt pieteikumus publiskajos uh, iepirkumos, bet uh, pārrobežu situācijās tas joprojām sagādā problēmas, tāpēc es uzskatu, ka komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā. Ir uh, būtiski pieminēt, ka ir nepieciešam, uh, nepieciešams nodrošināt nepieciešamo uzticēšanos, un tāpēc uh, rodas jautājums, vai uh, šādas identifikācijas sistēmas nebūtu jāuztic pārbaudīt arī neatkarīgām iestādēm. Tas, ka dalību valstīm tiek noteikta konkrēta atbildība, tas uh, var, varbūt tuvināt šīs sistēmas, bet uh, ir jādomā, kā savstarpējā savietojamība izskatīsies praksē. Un tad uh, radīsies, protams, jautājumi, kuram tad ir jāpielāgo sava sistēma un kuram nē. Protams, ka komisijas eh, izdotie deleģētie akti varēs regulēt tehniskus aspektus, bet uh, tas nozīmē, ka mums uh, ir jādomā par pamatu komisijas pilnvarošanai pieņemt šādus aktus, vai tas ir nepieciešams, un jādomā arī, vai atsevišķus jautājumus nevajadzētu regulēt likumdevējiem. Uzskatu, ka potenciālie ietaupījumi administratīvajā jomā un uh, identifikācijas izmaksas, uh, izmaksu jomā varētu būt ievērojami. Tomēr ir jāņem vērā, ka jau veiktās investīcijas uh, tuvākajā nākotnē nedrīkstētu tikt ietekmētas negatīvi. Pirms uh, trījiem gadiem tika ieviestas jaunas elektroniskās identifikācijas kartes, kas atbilst jaunākajiem standartiem. Mm, papildus jādomā par uh, citiem tehniskajiem aspektiem, piemēram, elektronisko zīmogu un to, kā tas sadara ar dalību valsts nacionālajām sistēmām. Uh, Kā jau jūs redzat, ir nepieciešama plašāka diskuti, diskusija par šiem jautājumiem, tāpēc apsveic komisijas priekšlikumu un esmu pārliecināts par tā pievienoto vērtību. Liels paldies! Man šķiet, ka vairs uh, neviens ēnu referents nav palicis, tāpēc es piebildīšu dažus punktus. Uh, Manuprāt, šis ir uh, ļoti labi strukturēts priekšlikums, un komisija ir atradusi pareizo līdzsveru starp dalību valstu atbildību un centrālo koordināciju, kas, uh, cerams, dalību valstīm būs pieņemami. Vismaz uh, man tāds iespējas. Mēs nesen runājām par elektroniskās komunikācijas politiku, kur dalību valstis diezgan atturīgi izturējās pret centralizētas uzraudzības ideju. Un šī joma, kura dalība valstīm tiek deleģēts daudz pilnvaru, ir vienīgais eh, iespējamais veids, kā virzīties uz priekšu. Ir jāņem vērā dalību valstu individuālā attīstība, jo pašlaik mēs esam nonākuši eh, situācijā, kur eh, ir iespējama veiksmīga savstarpēja atzīšana. Es ceru, ka šis uh, šī regula, šī direktīva dalību valstīm sniegs zināmus stimulus un uh, ļaus uzraudzīt šo procesu. Dalību valstīm tiek uzlikts par um, pienākumu izveidot uzraudzības uh, dienestus elektroniskās identifikācijas uh, pakalpojumiem, un uh, tas uh, liek uh, domāt, ka dalību valstīm būs jādomā par to, kā izdarīt, kā nodrošināt uh, uzticību. Tiek plānots, ka iekšējā tirgus uh, informācijas sistēma varētu būt viens no instrumentiem, kas varētu tikt izmantots komunikācijai starp uzraudzības iestādēm, jo tas pašlaik notiek arī citās jomās. Ja es pareizi atceros, tad mēs IMI regulā ieviesām normu, ka tā varētu tikt izmantot šādās jomās. Es gan nevaru to apgalvot ar simtprocentīgu drošību, jo man nav priekšā dokumenti. Tāpēc ir jāraugās uz šiem dažādiem aspektiem un jādomā, vai mēs nevarētu paaugstināt dalību valstu interesētību, virzīt šos jautājumus uz priekšu. Es redzu, ka ir paredzēta uh, strukturētas koordinācijas grupas izveida, lai nodrošinātu to, ka dalību valstu uzraudzības iestādes var efektīvi sadarboties. Un tām um, būs, uh, protams, jāsadarbojas tādos gadījumos, ja tiks, uh, ja notiks uh, kaut kāda drošības pārkāpumi vai tam līdzīgi vai personas datu aizsardzības pārkāpumi. Un tas ir konkrēti paredzēts 15. pantā, tāpēc Manuprāt, šie pasākumi ir interesanti, un es domāju, vai mūsu diskusijā nevajadzētu iesaistīt arī kolēģis, kas strādā ar datu aizsardzības jautājumiem. Jebkurā gadījumā mēs varam uzsākt ļoti nopietnu darbu pie tā, un es esmu pārliecināts, ka Galo kundze izdosies paveikt efektīvu darbu. Labi, vai kāds vēl vēlas izteikties? Kāds cits kolēģis? Ne? Galo kundze vai Vai komisija varbūt uh, eh, Sevīdas kungs kaut ko grib sacīt? Vai man dot vārdu Gallo kundzē? Sevīdas kungs. Es uh, aizmirsu atbildēt uz uh, referentes jautājumu par datu aizsardzību, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir viens no uh, uzticības pamatelementiem. Šī norma nosaka, ka tad, kad tiks izveidots uh, digitālais ietvers, uh, tad uh, arī uz to vajadzēs attiecināt šo regulu. Un, kad mēs uh, pārskatīsim šo regulu, tad veiksim attiecīgus grozījumus, bet. Ir paredz datu aizsardzības uh, uzraugi vienmēr runā par datu minimizāciju, un tā ir ārkārtīgi būtiska garantija, kas ir jāatgādina. Anonimizācija, kas um, ir jāveic tad, kad viņi saglabā un apkopo šos datus. T elektronisko identifikācijas uh, instrumentu izstrāde ir pilna dalībvalstu atbildība un uzraudzības uh, iestāde. Jāizveido katrai dalību valstī da dalībvalstis var domāt par to, kādi būtu pietiekami pasākumi, lai identificētu personu, kas uh, vēlas piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem, un tāpēc mēs uh, esam noteikuši, un tāpēc uh, noteikta uzraudzības iestādes uh, darba, uh, darbības jomu būtu nedaudz uh, par plašu. Tas regula nav par to. Dalībvalstis pašas var izlemt, kā to darīt un uh, kādā, kādiem paņēmieniem. Tāpēc mēs atbalstam tādu pieeju, ka tehniskajam līmenim ir uh, nepieciešams uh, novērtējums Un mēs šajās jautājumos ļoti cieši sadarbojamies arī ar ASV kolēģiem, lai nodrošinātu, ka dažādās jurisdikcijās atšķirīgās identifikācijas varētu būt savietojamas, ņemot vērā vairākus aspektus - cilvēktiesības, uzticamību un tam līdzīgi. Lielas paldies par uzmanību! So, Mrs. Gallo, would you like to just conclude? Gallo, Gallo kundze, jums iespēja tagad noslēgt šīs diskusijas un arī apstiprināt laika grafiku. Jā, paldies priekšādātāju pāris vārdos. Pirmām kārtām paldies komisijai par šiem skaidrojumiem. Un paldies arī kolēģiem par viņu teikto. No tram kārtām gribēju precizēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. mājas jo mazliet, mazliet ir mainīts šis kalendārs, mazliet aizkavējušies laika. Tātad 15. mājas, tik daudz arī gribu teikt. Viss, paldies. Um, consider... Lieliski, nu tad jā, šo jautājumu, protams, 25. aprīlī mēs apspriedīsim jūsu ziņojumu projektu. Tā ir informācija no manas puses, līdz ar to 4. aprīlī jums jānosauc ziņojums tulkošanai. Nu, mazliet laika jums ir palicis, es zinu, ka jūs izmantosiet to viedi gala balsojums 9. jūlijā, un pēc tam Rūpniecības komiteja to apspriedīs pēc vasaras brīvlaika 8.9. septembrī. Paldies! Paldies videokungam, paldies komisijas pārstāvjiem par šo prezentāciju. Lieliski! Domāju, ka visi droši vien ir arī šos kopiju slaidiem saņēmuši. Es arī turklāt to publicēšu mūsu mājas vietnē, lai tie, kam tas interesē un kas varbūt klausās mūsu sēdi, var tajā iedziļināties sīkāk. Tagad pāriem pie šīs dienas pēdējā darba kārtības punkta Tas ir punkts numur 22. Te mums jā, jāizskata atzinuma projekts, ko sagatavos šī komiteja, eh, jūri komitejai par tiesas pieejamības uzlabošanu, juridiskā palīdzība civilietās un komerclietās pārobežu strīdgadījumā. Mūsu atzinuma sagatavotājs ir Hans Peters Maiers, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgs atzinums, nenoliedzami tīpaši tas svarīgs MVU un pilsoņiem. Viņš ir sagatavojis lūk arī atzinumu projektu, kas ir jūs priekšā. Irīgojana Pēreze ir ēnu referenta, zinu, ka viņa arī izteiksies. Arī man ir pāris piezīmju no Foksa kunga puses, kas ir EKR ēnu referents, un tos tad arī pēc tam jums paudīšu. No komisijas puses, kā saprotu, šeit ir Sastumaļunas kundze, nē, nē, vai ka nē, tomēr kāds cits pārstāvis. Who is here from the Commission to speak to us? No. Just introduce yourself to us. And... Sorry, Chairman, I'm uh, repre- Priekšādātāji, es pārstāvu sav, savu uh, dienestu vadītāju. Es esmu Džeroms Kariets, pārstāvu mūsu dienesta vadītāju. Nu, tad došu jums vārdu mazliet vēlāk. Bet, nu, vispirms, uh, tātad. tad Ja Hans Peters Maiers ir eh, gatavs, tad došu viņam vārdu, lai viņš iepazīstina mūs ar šo atzinumu. Pēc tam komentēs ir Iglen Peres skundze, arī tad es pievienēšu Fokskungu vārdā komentārus, un tad komisija būs iespēja izteikties. Tāda secība. Maierkungs, Rošvarkungs, jūs arī vēlējāties, jā, labi, jūs gan nebijāt manā sarakstā, jūs esat oficiāli kā nu, referenci kādu aizstājat šeit. Jūs pavisam pašos pamatos un visā oficiālā būtībā šeit esat ēnu referents. Lieliski. Jā, jā, ļoti labi. Labi. Maierkungs, lūdzu. Okay, danke, Herr Vorsitz. Jā, paldies, priekšsādātāji. Godājumie kolēģi. Komisijas 20, 2012. Eh, gada 23. februāra paziņojums risina jautājumu par uh, procesa uh, palīdzību, procesuālās palīdzības izmaksu atzīst, uh, ir apkopojusi rezultāts par pēdējiem desmit gadiem. Un uh, tikai dažas uh, profesijas uh, īstenībā zina par šo direktīvu. Un kaut arī atsevišķām grupām profesionālu iemeslu dēļ vajadzētu būt šai informācijai, tādas nav, un tas ir nožēlojami. Komisija um, runā šeit arī par uh, citiem, citiem izdevumiem juridiskās palīdzības sniegšanai. Un uh, Ir arī citas Eiropas procedūras, kur, piemēram, šāda juridiskā palīdzība būtu nepieciešama. Kopš 2009. gada ir stāsies spēkā jauna procedūra, un nav saprotams, kāpēc pēdējo divu gadu laikā nav panākt nekāda rezultāta. Īsvarīgam punktam ir jābūt arī tam, ka komisija uzraudzītu šīs direktīvas pilnīgu īstenošanu. Un komisijas ziņojumā trijās vietās ir teikts, ka īstenošana dažās dalību valstīs, vismaz atsevišķās jomās, vēl nav pabeigta. Tas uh, attiecas uz uh, procesa tiesāšanās izdevumu sekšanu, ceļošanas izmaksas un uh, citas um, tēmas. Tās ir uh, ļoti svarīgas tēmas, tāpēc um, korekta transponēšana ir uh, ļoti svarīga un uh, šā pilsoņiem augoša iekšējā tirgus ietveros uh, ir jābūt iespēja paļauties uz šādiem pasākumiem, tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi veikt saidzamus pasākumus un veikt informācijas kampaņas, uh, kā arī izveidot uh, Eiropas uh, datu tīklu, kurā būtu pieejama visa nepieciešamā informācija. Ir nepieciešams nodrošināt uh, šo informāciju, reģistrēt to attiecīgās dalībās oficiālajās valodās. Mums jau ir vesela virkne procesuālo noteikumu, ir uh, patērētāja aizsardzība noslēdzot līgumus, uh, Mēs strādājam pie kopējas uh, līguma izpratnes, mēs uh, esam lēmuši par uzturlīdzekļu piedziņas un noteikšanas procedūrām, par uh, strīdus risināšanas procedūrām. Uh, Un uh, ir arī procedūras uh, juridiskās palīdzības izdevuma sekšanai, tāpēc ir nepieciešama informācijas kampaņa. E, arī es no savas uh, pieredzes uh, zinu, jo pats reiz esmu veicis uh, nelielo prasību kampaņu, un uh, nedrīkst taču būt tā, ka Katrā tiesā būtu jābūt eh, vienam cilvēkam, kas varētu instruēt cilvēkus, pamācīt viņiem, kā jāizpilda formulārs, un uh, tas pats attiektos arī uz informācijas sniegšanu par juridisko palīdzību tiesāšanās izdevumu sekšanai. Visās šajās procedūrās elektroniskās. Uh, veidlapas ir ļoti svarīgas uh, vienkāršošanai, un mazo prasību direktīva nozīmē lielu uh, vienkāršošanu daudz valstu civilprocesuārajā kārtībā, bet uh, ir jābūt uh, iespējai, lai apmaiņa ar šiem dokumentiem varētu notikt pārobežu kontekstā, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai uh, tiktu izveidotas uh, elektroniskās procedūras uh, izmaksu samazināšanai. Good. Thank you very much indeed. Uh, this is Irigoyen Pellis. Paldies, priekšādātāji. Gracias, muchas gracias. Nākamā runātāja ir gan pareizi. Paldies, priekšādātāji. Jā, es piekrītu. Piekrītu daudz kam no tā, ko teica Hans Peters Mājers protams, ir pilnīgi nenoliedzami, ka tiesiskums ir joma, kurā ir jādara vēl ļoti daudz, un piekļūt tiesiskamam, protams, ir jābūt par vienam no atspērienu akmeņiem mūsu darbā. Tieši tā kā tas paredzēts pamatiesību hartas 47. pantā, tas tiešām ir kaut kas tāds, kas mums ir jāglabā, jālolo, un eh, tas jātiecina arī uz pārobežu strīdiem. Tāpēc nevaram pieļaut to, ka tās izmaksas, kas saistīts ar pārobežu aspektiem, kļūtu par šķērsli piekļuvē tiesiskumam. Galu galā tas taču ir vajadzīgs, ja patērētāji vēlas atgūt uzticēšanos iekšējiem tirgumam un zinām, ka iekšējais tirgus atkal ir viens ļoti svarīgs pavērsiena akmens, ja vēlamies veicināt izaugsmu un konkurenci. 2003. gada regula paredz pamatnoteikumus eh, piekļuvai ties, eh, tiesām un juridiskai palīdzībai. Un tā ir pirmais solis uzticības veicināšanai patērētājos, zinot, ka viņi lūk var piekļūt tiesiskumam var piekļūt tiesām, bet mums nu pat ir jākļūst vēl daudz ambiciozākiem un šie noteikumi jāuzlabo, tā lai tas nākt par labu pilsoņiem. Pirmām kārtām piekrīt Maier kungam tajā, ka ir ārkārtīgi nožēlojami, cik lielā mērā trūks zināšanu patērētājos par iespējām vērsties tie, tiesās pārobežu strīdus gadījumos, komerciālu strīdu gadījumos. Pēdējā Eirobarometra eh, pētījumā liecina, ka tikai viena trešā daļa no pilsoņiem apzinās, kādas ir viņu, kā Eiropas pilsoņu tiesības šai ziņā. Un tāpēc es domāju, ka mūsu informācijas politika šeit būtu jāuzlabo. Turklāt jāpalielina zināšanas par, š, par šiem instrumentiem gan pilsoņu vidū, gan arī juristu vidū. Komisija un dalība valstis ir tās, kam ir nopietni jāapņem šo problēmu risināt. Otrām kārtām ekonomikas kritērija, kas noteikti attiecībā uz brīvas juridiskās palīdzības sniegšanu, bezmaksas palīdzības sniegšanu saskaņā 2003. gadu jau ir noteikti. Un tur tiek runāts, ka bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegt tiem cilvēkiem, kas nevar daļai vai pilnībā nevar apmaksāt juridiskās izmaksas, kas saistītas ar piekļuvi, efektīvu piekļuvi tiesām, bet šajā pašā direktīvā piektajā punktā savukārt Nav nekas tālāk konkrēti paskaidros. Un šeit šī bezmaksas piekļuva tiesiskumam eh, tiek padarīta par koncepciju, kas ir vēl sarežģītāk. Tā rezultātā varam nonākt situācijā, kad faktiski šis princips tiek apdraudēts un pamatiesības netiek piešķirts Eiropas pilsoņiem, kaut gan viņiem ir tiesības tapt uzklausītiem tiesā un vērsties tiesā. Tāpēc iesniegšu virkni grozījumu tieši par šo aspektu. Paldies! Mēs paldies turpina priekšsādātājs Rošforkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šis komisijas ziņojums par direktīvas piemērošanu ir ziņojums, kas man šķiet ārkārtīgi interesants un sniedz mums vienlaicīgi ļoti skaidru vīziju un domāju, ka šeit nenovērst, nu, nebūsim citās domās par to pamata analīzi, ka šāda veida papildus uh, uh, transponēšanas pasākumi ir vajadzīgi. Varbūt ir nelielas atšķirības transponē, uh, transponēšanas pasākumus interpretēšanā. Uh, Bet pirmais šī Majerkunga eh, punkt, ziņojuma punkt, atzinuma punkts eh, jau pauž nožēlu par to, ka pastāv problēmas, arī operatīvas problēmas tiesiskās palīdzības sniegšanā, jo te ir ļoti sarežģīti mehānismi, jāsaka, mm, Visiem, protams, ir jābūt piekļuvēji tiesām, bet šī piekļuva ir ārkārtīgi sarežģīta. Es uzskatu, ka Maier kungs mums ierosina ļoti labu atzinumu projektu. Nu, varbūt te ir tāds vairāks pat tāds īpaši interesants idejas, ko atbalstu. Man īpaši patīk tāda advokātu grupas izmantošana, izveida, kas tad varētu kalpot šādu, šādos gadījumos kā padomdevēji. Tāpat arī man patīk arī šādu profesionālu juristu iecelšanas. Mm, mm, iespējami, bet es gan nedomāju, ka. Un domāju, ka viņiem šādiem advokātiem vajadzētu piedāvāt arī zinām apmācību specifiskos jautājumos. Manā valstī ir tā, ka par to ir atbildīga valsts administrācija. Nu, piemēram, lūk, visi šādi vēršanās tiesā pieprasījumi e, iet cauri valsti. Bet, ja tagad rastos kāda vēl otra varas iestāde, kā cita institūcija, tad jāsaka, ka te būtu darbības pārklāšanās. Un tas būtu, manuprāt, pilnīgi lieki. Gal galā mēs taču vēlamies panākt vienkāršošanu. Ne jau tā, jo, jo gal galā šeit runājam par to, ka minimā, nu vismaz ierēģiem vai, kas strādā, vai tie, kas strādā šai tīklā, ir informēti. Uh, par šādu veidu pasākumiem un iespējām un zina, ko, ko tālāk darīt. Maierkungs prasa, lai nu tiek nodrošināt labāka pieeja eh, arī tipveida formulāriem. Mums ir izdevies tādus izveidot, nu, lūk, mums, piemēram, ir tāds portāls, kur tie pieejami, bet, protams, ka tas joprojām ir uzlabojams jautājums, un gribēju izmantot turklāt šo iespēju pirmās viedokļa apmaiņas ietvaros, lai uzdotu vairākus jautājumus referendam par šo atzinumu projektu, ko viņš mums licis priekšā. Viņš atsaucas septītajā punktā, un par to vēl komisija runās, ka nepieciešams ņemt atšķirīgo dzīves dārdzības līmeni dalību valstīs nu, kas varētu tālāk ietekmēt nu, piekļuvi juridiskai palīdzībai. Tas direktīvā jau tiek minēts. Bet problēma ir tāda, tad kā tad to ņemt vērā? Kādi tad būs tie objektīvie kriteriji, kas ļaus šo dardzības līmeni noteikt? Mēs ļoti labi zinām, ka tas nav vienkārši, jo ja mēs te a priori noteiksim kaut kādus uh, eh, eh, kriterijus, tad lūk, vajadzēs atkal iesniegt uh, dokumentus par to, lai pierādītu, ka viņiem šāda bezmaksas palīdzība pienāks un tā tālāk, jo viņu ienākumu līmenis ir tāds un tāds. Manuprāt, tas līdz ar to visu šo pasākumu efektivitāti apdraudētu. Es uzskatu, uh, Tas vienkārši jautājums, kas uzdod, ka varbūt ir kaut kāds cits veids, kā to darīt. Nu, piemēram, astotajā punktā. Tāpat arī, protams, ir loģiski, ka dalībvalstīm jāveic vairāk pasākumu, bet es nesaprotu, kāpēc Maier kungs šeit eh, norāda, ka tas ir pretēji komisijas viedoklim, vai tad ir ja tiešām tā, ka komisija tam nepiekrīt? Nu, varbūt es kaut ko šeit esmu nepareizi sapratis. Un attiecībā uz desmito punktu tiek teikts, ka lūk, mums ir nepieciešams panākt harmonizāciju nacionālo mm, tiesību aktu, disponē, tiesību aktu transponēšanu nacionālā likum, likumdošanā. Nu, vai tas eh, nozīmē, ka eh, te būs kaut kāda cita pasākuma, vai es pareizi saprotu šo teikumu, par referenta nostāja tad ir tāda, ka tas vēl nemaz nav sācis notikt. Nu, tātad kāda ir referenta interpretācija? Nu, tie ir tādi precizēšanas jautājumi, jo mana grupa kopumā tomēr pilnībā atbalsta šo atzinumu un atbalsta arī kopējo dokumentu. Nu, mēs vienkārši, es domāju, turpmāk arī efektīvi turpināsim plecu pie pleca strādāt. Un eh, vienkārši šos jautājumus uzdodu, nu, lai arī tad mēs varētu saņemt atbildi no komisijas pārstāvjiem. Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Nu, man šķiet, ka tas, ko atrodu par ārkārtīgi interesantu, esam šai ziņojumā. Nu, priecājos, ka Majerkungs par to rūpējas, eh, sniedzot mums informāciju, ņemot vērā turklāt, kāda ir viņa pieredze. Tas, ka mēs, atklāt sakot, līdz šī ziņojuma saņemšanai pat nezinājām, cik ļoti sarežģīta ir juridiskās palīdzības saņemšana pārobežu gadījumos. Es toreiz, kad balsojam par direktīvu, šeit pat nepamanīju šo niansi. Mums neradās toreiz priekšstats par to, cik bieži un kā eh, var sastopamies ar ļoti, mm, zinām, sistemātisku problēmu kopumu juridiskās palīdzības sniegšanā. Es domāju, ka tas mums eh, bū, ir ārkārtīgi interesanti to visu uzzināt, ņemot vērā, ka mēs taču vēlamies veidot aktīvu šo vienoto tirgu, un tas nozīmē, ka arī iedzīvotājiem jāspēj, jādod iespēja īstenot savas tiesības vienotā tirgu. Mēs turklāt aktīvi esam darbojušies arī cenšoties pārliecināt komisiju publicēt vienkārši tādu hartu pilsoņiem. To viņi nu pat arī, viņi ir nu pat mūsu spiedienam arī pakļaujušies. Mūsuprāt, tas bija tāds svarīgs papildus elements vienotajam tirgum, respektīvi tāds papildu darbības. Un varbūt tad varētu tur iekļaut arī atsauci uz šo hartu, jo tur varbūt jau ir kaut kāds materiāls par tādu, šādu veidu situācijām. Nu, var jau būt, ka tas iet pavisam citādākā virzienā nekā komisija to vēlas redzēt. Bet man liekas, ka mums šeit vajadzētu skatīties uz šo pr projektu, kā tieši iekšējā tirgus jautājumu komitejai, tātad savu kompetenci te izmantot un ņemt vērā. Vēl pāris komentāru, ko gribēju izteikt. E, vispārīgi runājot, šis ir ziņojums par pašreizējo situāciju. Un Komisija divainā kārtā ir tā ļoti viltīgi izteikusies, sakot, ka lūk, viss jau iet ļoti labi, bet no otras puses lūk, pastāv problēmas zināmās dalību valstīs ar noteikumu piemērošanu tā tālāk. Bet izrādās tā, ka šā aktivitātes līmenis ar šo, šiem pasākumiem ir ļoti mazs, mas, un manuprāt, tas rada problēmas. Domāju, ka tas ir tik maz tikai tāpēc, ka iedzīvotāji nezin, ka šāda, šādi instrumenti pastāv un ir pieejami šāda juridiskā palīdzība vai tai grūti piekļūt. Uh, Vai nu tāpēc, ka ir kaut kādas birokrātiskas procedūras dalība valstīs, ja vienkārši nav informācijas, un šī pieejamā palīdzība savukārt nereti ir arī nepietiekama. Ir jau labi, ka jurists paveic eh, labu, labu darbu kādā vienā gadījumā, bet ir jau šī palīdzība vajadzīga vai, vai, vairākiem. Un tādā ziņā šis dokuments nav visi īpaši orientēts uz, uz tirgu eh, pretrunā tam, ko mēs dzirdējām iepriekš. Es domāju, ka mums vajadzīga tāda reāla palīdzība patērētājiem. Otra lieta, ko gribēju vēl teikt un ko novēroju, uh, Komisija ir nākus klajā ar tādiem pārdomu punktiem un arī konkrētu rīcības plānu, ko tad varbūt eh, vajadzētu arī ievērot. Nu tad mūsu darbs šai ziņā, acīm redzot, būs diezgan svarīgs. Jo mēs varam norādīt uz tām jotām, jomām, kur šis darbības plāns tad varētu stāties spēkā. Bet, principā, direktīvai ir vajadzīgs pašs tāds ļoti pamatīgs pārmaiņas. Nu, varbūt tā ir kaut kādā veidā jāaktivizē, jāintensificē. Uh, Nu, tādi mani komentāri, un tie ir arī komentāri, no ko izsaku Foks kungu vārdā, bet, nu, Maierkungs, jūs, prot, esam, protams, esat pieredzējis jurists, un jūsu pie, ieguldījums, jūsu komentāri pilnīgi noteikti ir daudz dziļāk pamatoti, jo jūs esat eksperts šeit. Vai vēl kāds vēlas izteikties pirms dod vārdu komisijas pārstāvim? Nē? Lieliski, nu tad dosim vārdu komisijai. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. And, uh... Paldies, Reštāja kungs. Paldies uh, referentam par viņa visatverošo aizdevumu projektu. Mēs varam atbalstīt vairumu no uh, ierosinājumiem, kādus uh, iesaka referents, tāpēc, ka mēs pievienojamies uh, tam pašam mērķim kā parlaments, ka mums ir nepieciešams atvieglot pieeju tiesiskumam visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Es varu piekrist eh, tam, ka mūsu ziņojums nav pilnībā eh, apmierinošs. Eh, daļa no datiem trūks attiecībā uz tiem strīdiem, par kuriem var pieprasīt tiesvedību. Mēs strādājam ar dalībvalstīm un līguma slēdzējiem un eh, mums tiks sniegta atbilde, ka nav uh, specifisku statistikas datu. Vai eh, kā tiesa var uh, no, nospriest, vai tas ir vietējs vai pārobežu gadījums un lieta. Un tas nozīmē, ka vajadzētu būt praksē iespējamam, ka uh, pilsoņiem un viņu advokātiem vajadzētu turpināt tieši pieteikties Eh, dalībvalstī vietās, eh, kur ir tiesas eh, sēdeklis, kāds bija pirms direktīvas īstenošanas. Un, protams, ka tas nav apmierinoši, tāpēc, ka tur ir runa par, tur iesaistās tulkojums, gan muzikas, gan rakstiskais, kā arī advokāta palīdzība. Un šī dokumenta mērķis bija novērst eh, šīs uh, izmaksas pieejamībai tiesai, tiesām, tāpēc, ka dažas izmaksas eh, uzņemas kompetentās iestādes, savukārt citas izmaksas uzņemas uh, konkrētā tiesa, kuras uh, spriež par, pieņem lēmumu par asistents piešķiršanu kā arī vajadzētu būt palīdzībai pieteikuma dokumenta izstrādē, kā arī uh, tulkojums var eh, sniegt eh, konkrētā kompetentā iestādēm kopumā. Schēmas, kādas ir ierosinātas eh, direktīvā, ja direktīva tiktu sistemātiski īstenota, tas ļoti um, atvieglotu pieeju tiesiskumam mūsu pilsoņiem ārvalstīs. Ar, ar, ar Un ir uh, liela problēma ar sabiedrības informēšanu. Mēs esam uh, pamanījuši to, ka arī juristu starpā viņiem nav ne jausmas eh, par šādu procedūru. Un tas ir ļoti kaitējoši, tāpēc, ka Tur ir ļoti īsts termiņš, piemēram, ir 15 dienas, lai uh, nodotu pieteikumu saņemošajai iestādēji. Un viņiem ir taisnība. Tad viņiem ir šīs tiesības, un direktīva rada tiesības, ka jebkurai eh, tiesai Eiropas Savienībai ir tiesības eh, sniegt eh, juridisko palīdzību. Tur arī minimālās prasības attiecībā uz uh, saktajām izmaksām, kā arī attiecībā uz laika posmu. Komisija ir gatava situāciju uzlabot kāpēc eh, mēs eh, divus gadus neko neesam darījuši. Eh, tas nav īsti precīzi jautājums, jo mēs organizējām sanāksmi ar dalībvalstu ekspertiem. Mēs ar viņiem konsultējāmies par ziņojumu iznākumu. Un viņi īsti nevēlējās pārskatīt direktīvu, tomēr viņi ir gatavi uzlabot pastāvošo direktīvu. Tad attiecībā uz konkrētajiem ierosinājumiem, to skaitā atzinumu projektu, man ir jāsaka, ka e, komisijai nav uh, pilnvaru uh, likt dalībvalstīm, kuras ieceļ tad vienu iestādi, jo dažās federālās valstīs viņiem ir jāieceļ dažādas uh, iestādes, piemēram, Spānijā tur ir dažādas eh, kompetences, kas ir piešķirtas kompetentējām iestādēm. Es domāju, ka tas ļoti, es domāju, ka tas iekļaujās, eh, vied, m, mm, attiecās eh, uz lokālo uh, sistēmu, uz lokāliem jautājumiem, tomēr mums vēl ir daudz, kas jādara. Es varu piekrist uh, referentam, jo sevišķi tādā ziņā, ka ir jāizmanto uh, Eh, atlase mm, mm, websaita pārcelšana no Eiropas eh, juridisko portālu, es eh, pirms ierados uz sanāksmi pārbaudīju informāciju par pieejamības problēmu attiecībā uz veidlapām, un man liekas, ka tur nav problēma. Es centos pieteikties juridiskai palīdzībai, franciski, ierakstīju savu vārdu veidlapā, nospiedu pogu tulkojumā uz angļu valodu, tas uh, nostrādāja, un pēc tam sistēma mani novirzīja vai nu uz save PDF formātā, vai arī uz uh, eh, nosūtītu ēpastu tieši, piemēram, Lielbritānijas vai īrijas kompetentajām iestādēm. Uh, varbūt pastāv problēmas atsevišķās valstīs ar Eh, datoriem, un varbūt tas ir eh, tehnisks jautājums, eh, kuru mēs varam, par ko mēs varam sniegt informāciju komisijai, un tad mēs to varam risināt tieši kā informācijas tehnoloģiju problēmu. Un mēs uzskatām, ka šī ir laba direktīva. Un tas bija viens no pirmajiem instrumentiem, kas tika īstenots cilvēktiesību akī jomā. Referents pareizi norādīja uz to, ka ir vairākas eh, Eiropas līmeņa procedūras šobrīd. Tomēr ir tāda pati problēma par šīs procedūras eh, panākumiem, tāpēc, ka dažkārt ir 28 atšķirīgi režīmi, eh, kuri sacenšas ar nacionālajiem režīmiem. Un lai šī procedūra pastāvētu, tai vajadzētu būt eh, ļoti pievilcīgai eh, prasības iesniedzējiem, tai nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, tai nevajadzētu eh, radīt papildus izmaksas. Līdz ar to mēs izmantosim mūsu mm, spējas, iespējas, lai risinātu problēmas, kuras, uz kurām norādīja referents. Paldies! Tā bija ļoti noderīga fona informācija. Un uh, es uh, pastāstīšu savam kolēģim, ko jūs uh, teicāt par šo atzinumu. Vai mm, referents var mūs informēt par grafiku? Jā, pavisam īsi apkopošu. Paldies komisijai par to, ka tā atbildēja uz mūsu argumentiem un pateicos arī mūsu ēnu referentiem. Un nākas konstatēt, ka mēs principā visi esam vienisprātis. Tas ir nepieciešams liederīgs instruments, bet tas nav pietiekami pazīstams un tāpēc arī netiek pietiekami plaši izmantots. Par to mēs esam daudz runājuši. Bet pietiktu jau būtībā tikai ar informācijas kampaņu. Uh, ko veiktu komisija. Vienkārši vajag atvēlēt tam naudu un arī dalību valstīm likt eh, ieguldīt naudu šādā kampaņā. Jo ir taču tik daudz iespēju, kuru mēs esam jau radījuši, un neviena no šīm iespējām nav pazīstama. Ja es zinu, ka es ar mazo prasību direktīvas uh, normām varu iesniegt pārobežu prasības apjomā līdz 2000 eiro, un ka man nav nepieciešams aizpildīt uh, juridiskās palīdzības sniegšanas uh, eh, izmaksu pieteikumu, tad uh, tas uh, ir nepieņemami. Šādos gadījumos uh, cilvēks uh, dodas iet pie uh, sava advokāta un, un uh, lai kur tas būtu, Spānija, Grieķija, Rumānija, tad uh, advokāts ir jāņem no šīs valsts. Varbūt uh, tad ir tā situācija, ka advo, advokāts uh, saka, jā, es labprāt te pārstāvēšu, bet jāmaksā avansā tik un tik. Tāpēc es uzskatu, ka attiecīgi informācija šobrīd ir vissvarīgākais jautājums. Protams, ka ir nepieciešams papildinošas detaļas. Mēs varam te iesniegt grozījumu priekšlikumus ar uh, ar nepieciešamiem papildinājumiem, bet, manuprāt, komisija jau ir sapratusi svarīgāko gluži tāpat kā mani ēnu referenti. Tāpēc uh, mēs jau neiebilstam komisijai. Komisija pati uh, pieminēja trīs svarīgus punktus, proti uh, ka vairāki priekšnosacījumi, piemēram, ceļojumi, brauc, braucienu izmaksu sekšana vēl nav atrisināti, bet uh, gribu atgādināt, ka desmit gadi taču ir pagājuši un desmit gadu laikā šiem noteikumiem taču vajadzēja būt zināmiem, pazīstamiem un tāpēc uh, nedrīkst šādu situāciju piekļa, pieļaut. Uh, Kopš mazo prasību regulas pieņemšanas ir pagājuši četri gadi, un arī šī, šis process nav īpaši pazīstams. Ir jādomā par to, ka tad, ja mēs pieņemam kaut kādas tiesību aktus, kā iepazīstināt ar to mūsu pilsoņus. Piemēram, mūsu tiesās tiek skatīti gan iekšzemes gadījumi, gan pārobežu gadījumi, un par to statistika netiek apkopota, tāpēc, piemēram, uh, Vācijā šāda statistika nav pieejama. Runājot par uh, juridiskās palīdzības izmaksu atmaksāšanu, tad uh, arī tas atsevišķi netiek reģistrēts par formulāriem. Ja es aizpildu formulāru internetā un tas notiek tikai PDF formātā, tad man ir jābūt uh, parokai visiem dokumentiem. Pretējā gadījumā es nevaru šo formulāru aizpildīt. Ja man pietrūks kāda dokumenta, tad uh, viss uh, iet zudībā un man jāsāk viss no sākuma no nulles. Tāpēc uh, varbūt ir jādomā par uh, Word formātu, lai varētu to visu saglabāt un uh, tad nepieciešamības gadījumā turpināt. Tātad arī elektroniski ir iespējams veikt daudzas uzlabojums. Gribētu aicināt komisiju turpināt darbu šajā jomā, padomāt, kādas ir iespējas, tehniskās iespējas un kā situācija ir iespējams uzlabot. Good. Well, thank you eh, very much, everybody. Liels paldies visiem! Līdz ar to mēs esam beiguši šīs eh, pēcpusdienas sanāksmi. Nākamā sanāksme notiks eh, pirmdien, 4. martā. Tā būs īsa sapulce no 3 līdz 6.30, un viens no galvenajiem punktiem tur būs. Tas, ka komisāra Redinga būs eh, klāt stāstīs eh, par saviem plāniem. Mēs turpināsim arī strādāt pie budžeta un iekšējā enerģijas tirgus un runāsim par eh, trialoga sarunām. Svarīgākā sanāksme notiks 20. un 21. martā. Atvainojiet, es vēlreiz pieskos runāt, bet gribēju uh, minēt to, ka grozījuma iesniegšanai ir ļoti īsts termiņš. To ir iespējams izdarīt tikai līdz 27. februārim. Tā termiņš ir īsts. Labi, pareizi. Un tad mēs šo atzinumu skatīsim 21. martā. Visiem paldies un uzredzēšanos!